Kolēģis. Kolēģi, eh, sāksim eh, pēcpusdienas sesiju. Kaut arī ir diezgan daudz tukšu vietu zālē. Varbūt eh, kādas no grupām, citas grupas ir izvēlējušās īpašu diplomātijas veidu. Bet jebkurā gadījumā es eh, priecājos, ka Lepīda kungs ir ieradies, jo vismaz tad es zinu, ka būs viens sociālu demokrātu pārstāvis kopā ar mani un priekšsēdāju vietnieku. Pirmkārt, pirms es uh, iepazīstinu ar savu veco draugu Džordžu, vēlos paziņot, ka Eh, Džeremijs, kurš ir, mēs sēžam pa labi, viņš eh, dosies pensijā oktobra beigās. Džerets, eh, viņš ir ievērojama persona transporta komitejā, un viņš darbojas arī iepriekšējā komitejā. Viņš šeit ir strādājis kopš 1990. gada. Viņš ir viens no vecās gvārdas pārstāvjiem, ja tā var teikt. Džareds specializējās aviācijā. Un viņš ir arī uh, saistīts ar uh, jūrniecības dokumentiem, ar um, uzklausīšanām un delegācijām. Viņš ir nodarbojies ar uh, visām sekretariāta um, pienākumiem. Tomēr uh, mēs, uh, visu, ko mēs Džardam esam lūguši darīt, vienmēr ļoti labi paveikts. Viņš ir izcils kolēģis, ļoti diskrēts. Viņš mums ir sniedzis nenovērtējams padomus. Eh, viņš eh, ļoti labi saprota, eh, ko ir vēlējies teikt priekšsādātājs. Viņš joprojām man nav ļāvis izkārt savu portretu, un viņš zināja jau iepriekš, ka tad viņš, tad mm, mēs tad neizliekam portretus Eiropas parlamentā. Viņš ir lielisks padomdevējs visam sekretariātam, kad ierodas jauni kolēģi. Viņš ir tāds kā e, klases skolotājs sekretariātā. Viņš ir bijis mentors daudziem cilvēkiem, un tāpēc e, tu mums ļoti pietrūks. Es zinu, ka viena no viņa lieliskākajām īpašībām, par kur jūs visticamāk nezināt, ir tas, eh, ka viņš eh, ļoti labi rakst, eh, raksta runas šīs komitejas priekšsēdētājām. Un iepriekšējais priekšsēdētājs arī var teikt, ka viņš ir uzrakstījis lielisks runas, par kurām mēs arī neko nezinājām. Viņam tas ļoti labi padodas. Es zinu, ka viņa, viņš tiešām jums ļoti labi padodas, bet viņš tagad dosies pensijā. Es tikai vēlējos Džaradam ļoti pateikties par viņa lielo darbu šo daudzo gadu laikā. Un kā arī iepriekšējā un, tad, komitejas priekšstādāja un šīs komitejas locekļu uh, vārdā. Un mēs jums vēlam labu veselību pensijā. Un, protams, mēs priecāsimies ja tu tad vēlēsies apmeklēt šo te komiteju, tad, tad mm, tu esi vairāk nekā mm, aicināts pielīties mūsu darbā. Un tad es ļoti pasakos par visu, ko tu esi darījis. Laimīgu, tad, laimīgs gaids pensijā. Okay, Ātrs paziņojums. 10. novembrī būs sanāksme Ceturtdien, 10. oktobrī, 11.30, un iemesls ir no 9 līdz 11.30. Tiks prezentēts jaunais ziņojums no vides eh, eh, aģentūras par eh, vidi un transportu, un būs arī viedokļa apmaiņa ar komisāru Hedegārdu par vairākiem svarīgiem notikumiem, par kuriem jūs uh, noteikti nu, tad eh, vēlēsieties izteikties par ETS un jūras eh, jūrniecības misijām. Tātad atcerieties šo te datumu 10. oktobris no 9 līdz 11.30. Protams, ar lielu prieku varu iepazīstināt ar um, mūsu bijušo kolēģi Jorgu eh, Jerzembovski, FAB koordinātoru. FAB ir funkcionālie uh, aviotelpas bloki, Tātad <laughs> mēs eh, ļoti ceram, sagai, mēs ļoti, ļoti gaidām, kas tev būs sakāms, Džordž. Mēs jau dodam vārdu, un pēc tam, kad Džordž būs runājis, um, būs eh, debatas, un tad iesaistīsies arī Grifica kungs, un mums arī būs ar viņu debatas. Džordž, uh, būtu ļoti jauki, ja tu varētu sākt. Um, mm, Priekšādātāja kungs, dārgie kolēģi, Eiropas parlamenta deputāti un dāmas un kungi. Man ir liels prieks šeit būt, eh, lai jūs iepazīstinātu savu trešo ziņojumu. Es eh, ceru, ka tas viss jums, tas, tas jums ir priekšā. To sagatavoja eh, MUVE ģenerāla direktorāts. Tā kā mums ir jāsadala laiks starp Pīteru un mani, es izteikšos īsi un precīzi. Uh, um, ehm, paldīšu, dalīšos ar saviem novērojumiem, un es vēlētos izmantot šo te ierobežoto laiku, tad, tad lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Ehm, pirmais, ehm, pirmā lieta ir tāda, ka progresa sa, tad, saistībā ar FAB ir diezgan neapmierinoša, un iemesls ir tāds, ka mēs vēlamies, lai tiktu eh, iedibināti deviņi FAB eh, pēc dalībvalstu vēlēšanās, un dalībvalstīm ir jā, jānolēm, par eh, kurām valstīm tās vēlas sadarboties. Un tiek izmantot bottom-up pieeja. Un šie te deviņi uh, FAB uh, uh, darbojās uh, Ziemeļu un Baltijas uh, un um, Vidusjūras FAB. Uh, Un tad, kad būs eh, eh, parakstīts vienošanās, būs nepieciešams arī vienošanās ar eh, valsts pārādzības iestādēm, un kā arī ar pakalpojumu sniedzējiem. Ja viss darbs ir jāpabeidz līdz 12 gadam, Un transporta ministri eh, pagājušajā gadā maijā nolēma pasteicināt procesu, un tāpēc eh, mums ir jāparaksta visi valsts eh, nolīgumi līdz gada beigām, un tas ir pavisam tuvu. Tad pieci joprojām nav parakstīti. Es uh, ierakstīju ziņojumā, ka tie ir jā, jāparaksta līdz gada beigām, un daži uh, kolēģi jautāja, kāpēc līdz gada beigām. Uh, Un tad viņu ir jātur pie vārda, bet tomēr tas ir sarūktinoši. Un attiecībā uz šiem ceturtē, četriem fab, kas ir parakstīti uz valsts nolīgumiem, ir īru, britu, dāņu un zviedru fab, e, kur ļoti labi darbojas. Un es un tad sniegšu paraugu prakses piemērus, kā piemēram Dānijas un Zviedrijas fab. Eh, kad ir izveidota jauna holdinga kompānija, kurā ir apvienotas eh, divas nacionālās eh, gaisa navigācijas sistēmu pakalpojumu sniedzēji. Un tad divas institūcijas darbojas kopā efektīvā veidā. Un es domāju, ka tas ir lielisks piemērs paraugu praksai attiecībā uz uh, Īriju un Lielbritāniju un Dāniju un Zviedriju piemērs ir ļoti labs. Eh, FAB eh, centrāla Eiropā ir uh, parakstīts šajā uh, gadā, maijā, bet joprojām tiek meklēti veidi, kā organizēt sadarbību, jo sevišķi uh, um, attiecībā uz NSP. Attiecībā uz centrāla Eiropas uh, FAB, FABEP, tas ir galvenais FAB, tāpēc, ka Tas attiecas uz 55% no Eiropas Savienības gaisa telpas. Ehm, Pagājušā gada decembrī eh, tika eh, parakstīti eh, statūti un FAB eki ir noturējis vairākas sanāksmes, tomēr nekādu nopietnu rezultātu nav sasniegt, jo sevišķi MSPs tātad ehm, slēpjās un cenšas aiz, aizstāvēt savas nacionālās teritorijas. Un man ir tāda sajūta, tad ir jāstāsta, ko FAB var, var eh, darīt kopā. Mums ir jā, jādarbojas kopā. Eh, šai idejai ir vēl jāsniedz viņu prāti. Eh, varbūt esmu diezgan skarbs, bet esmu šeit, lai būtu objektīvs novērotājs par to, kāda ir situācija un par to jums ziņotu. Es domāju, ka Mums ir eh, nepieciešama eh, dalībvalstu eh, efektīva apņemšanās. Dalībvalsts ir uzstājušas bottom-up pieeju. Un viņš ir ļoti skaidrs uz tās uzstājuši. Viņi, viņi ne, nevēlējās top-down uh, pieeju. Un līdz ar to uh, vi, viņām ir jāorganizē uh, FAB trijos līmeņos, kas ir nepieciešams. Un ne tikai jāorganizē valsts nolīgums, jo tas vienmēr ir ļoti savādi, jo tur ir tad valsts neatkarība un. Uh, Eh, to var regulēt ar eh, nacionālajiem noteikumiem, bet eh, joprojām ir jāspēr soļus priekš, lai darbs būtu efektīvs. Un neaizmirstiet, ka mēs to nedarām formāli iemeslu dēļ, mēs to darām tāpēc, lai FAB uzlabotos lai, uz, lai uzlabotos drošība, kapacitāte, ietekme uz vidi. 27 dalībvalstīs un trešajās valstīs, kuras arī piedalās. Tāpēc es domāju, ka, lai panāktu nepieciešamo eh, apņemšanos eh, no nacionālajiem transporta ministriem, būtu noderīgi, ja transporta komiteja runātu ar padomi. Es zinu, ka mēs jau jūlijā runājām ar Ungārijas eh, un Polijas prezidentūrām. Iespējams, jūs tad neaizmirsīsiet par šo tematu un eh, runāsiet arī ar polijas prezidentūru par FAB. Decembrī eh, tika eh, parakstīts Baltijas FAB un būtu jāpanāk vienošanās. Iespējams, ja individuāli šīs komitejas locekļi iepazītos ar ziņojumu, tad viņi nu, tad mm, redzētu, kāda ir viņu valsts situācija, un viņi varētu teikt ministriem, uh, ka tad mums eh, ir jāvienojas ar padomu parlamentu par šo tiesību aktu un ko jūs darīsiet, lai to īstenot, jo jūs tad uh, zināt. Tad, ka mēs uh, pieņemam labus tiesību aktus, bet, uh, bet tiem ir jātiek tikai tad, ja tie tiek īstenoti. Un šeit ir ļoti svarīga šī debata mapijai. Es neteikšu neko vairāk, jo es skatoties uz Brianu, Pēdējā lieta, kam vēlos uh, pieskarties, vēlos uh, runāt par uh, Groša ziņojumu projektu, jo Groša projektā par ceļa kārti vienotā Eiropas transporta zonai referents aicina apvienot deviņus fab, lai būtu mazāk fab, lai panāktu uzlabošanos sacībā ar vienoto gaisa telpu. un Irijas, eh, Lielbritānijas, Zviedrijas un Dānijas NSP navigācijas pakalpojums sniedzēji jau strādā pie tā, lai uh, varētu apvienot divus svab vienā fab. Un šis piemērs par īrijas, Dānijas un Zviedrijas darbu ir labs piemērs, lai, pas, lai um, um, uzsvērtu referenta ieteikumu. Paldies par uzmanību. Es ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja es to varēšu. Un tad atbildēšu arī uz jautājumiem par atsevišķiem fābu. Paldies! Well, thank you very much for that. Paldies, Džordž, par šo ievadu. Jūs būsiet pārsteigts, bet pirmo jautājumu uzdos Groškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamo kolēģi, Georgi, liels paldies par paveikto darbu un šo sagatavošanos. Es domāju, ka mēs tāpat kā to arī esam mazliet vīlušies par rezultātu. Nu, tam ne, pilnībā nav nekāda sakara ar tavu darbu. Mēs zinām, ka šis uzdevums bija ļoti grūts, jo citādi jau mēs nebūtu pieprasījuši koordinātoru. Taču mums vēl joprojām nav saprotams, kāpēc tas viss notiek tik lēni. Ja mēs apkopotu FABS trīs punktos, tad tas nozīmē mazāk izmaksu, ko ik viena valsts tagad cenšas panākt. Uh, FAB nodrošina lielāku efektivitāti, kas atkal nozīmē lielāku drošību. Un šis jautājums gandrīz katru nedēļu tiek apspriests parlamentā un mazāk CO2 emisiju. Nu, mums, mūsu komunikācijā uz ārpusi vajadzētu šos aspektus, kas varbūt liekas tādi tehniskas dabas, pievērst uzmanību tiem vairāk Tas ir ļoti svarīgi, un tas ir saistīts arī ar diviem jautājumiem. Pirmkārt, kā koordinators saskata nākotni, kā parlaments var palīdzēt, var iesaistīties, lai visu šo dokumentu pavirzītu uz priekšu. Un otrs jautājums, tur, kur nav iespējams, nu, neraugoties uz uh, ne, nepastāvošo politisko gribu, bet runājot par tehniskajām problēmām, uh, Tātad tajās vietās, kur eh, jautājums risinās labi, kur ir fab, kas ir tikuši galā ar šiem problēmām. Tātad trīs jautājumi no manis. Protams, mēs kā parlaments ļoti gaidījām šo sēdi, lai redzētu, kādā veidā mēs varam strādāt, varam palīdzēt. Uh, jo es domāju, ka mēs visās politiskās grupās esam pārliecināti par to, ka FAB nav ne tikai labs priekšlikums, bet ka tiem vajadzētu būt noslēgtiem katrā gadījumā pirmajā fāzē līdz 2020. gada beigām. Paldies! Elka Dravikungs no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es pateicos ir Zembovskī kungam sākumā par viņa prezentāciju, un viņš ļoti skaidri pateica to, kas ir uz sirds. Darbi nerit uz priekšu tā, kā mēs to vēlētos, un tas mūs arī nepārsteidz to, ja mēs zinām kādu laiku. Tagad tiešām ir jāsauc lietas īstajos vārdos vienkārši parakstīt dokumentus, tā ir viena lieta, bet reālā uh, pārvēršana praksē, tas ir kaut kas cits, un mums kā komitejai vajadzētu padomāt, kā mēs varam radīt spiedienu dalībvalstīm. Šis jau nav pirmais mēģinājums izveidot vienotu gaisa telpu. Sākotnēji mēs centāmies to darīt brīvprātīgi, un tagad mēs cenšamies kaut ko īstenot, izmantojot likumdošanas ja to vēlas dalībvalsts. Un mēs ceramies, ka tā, mēs cerējām, ka tas attīstīsies, taču izskatās, ka lietas nenotiek tā, kā mēs to vēlējāmies. Un izskatās, ka ir nepieciešami ļoti strikti noteikumi, lai kaut ko panākt. Tagad mums ir dots gads laika, un es domāju, ka gan satiksmes komitejā, gan Eiropas komisijā ir jāiesaist satiksmes ministrs. Uh, attiecīgais ministrs, un mums visiem kopā jāsastrādās un jāpārdomā, kā lai mēs panāktu vēlamo rezultātu. Meķu jau arī pieminēju šos tehniskas dabas jautājumus, kas ir jānoskaidro organizatoriski jautājumi, un kāda ir situācija ar personāla statūtiem un visādām tādām lietām. Š šie jautājums mēs varbūt varam arī mazliet pātrināt un iespējams izteikt konkrēts priekšlikums no mūsu puses, mēs varētu satuvināt iesaistītās puses. Ar Sembauskiju kungs iespējams tad kopā ar komisiju varētu doties ofensīvā un iespējams jums ir kāds priekšstats par to, kāds varētu noteikt, notikt un par to, kā lai šīs abas institūcijas varētu novest pie sarunu galda iesaistītās puses, lai mēs kaut ko panāktu, lai virzītos uz priekšu. Protams, mums ir arī publiski jāpadara skaidrs tas, ka šī ir ļoti svarīga runa. Lieta runa ir par drošību, par efektivitāti un arī par vīdi, par visu mūsu klimata aizsardzības mērķu ievērošanu. Eiropas vienotai gaisa telpai ir jākļūst reālai. Un tas ir mūsu mērķis, un tādēļ mums jācenšas virzīties šajā virzienā. Maisnieks kundze, liberāla grupas pārstāvja. Paldies! Jau tika pateikts, ka šobrīd šī sistēma nestrādā, kas mums rada lielu vilšanos, kaut gan no tā uh, Par to mēs bažījāmies, un es jau agrāk tev, Georgi, teicu, es zinu, ka tu esi ļoti aktīvs un darbīgs cilvēks un spēsi pārliecināt visus valdību vadītājus vai tie, kas parakstās, lai tie ne tikai parakstās, bet arī rīkojas. Un es domāju, ka mēs visi jūtamies līdzīgi. Mēs gribam, lai ir šī vienotās Eiropas debesis. Mums ir jāpārdomā, kā mēs varam rīkoties, lai to atbalstītu. Tu esi daudz uh, bijis ceļā, runājis ar daudziem. Nu, parakst ir viena lieta, un otra lieta ir izpildīt parakstīto. Iespējams, ka to var sasaistīt ar padomas prezidentūru. Šobrīd Polijas prezidentūra ir veiksmīga ar Baltika fabu un pēc tam sekos Dāņi. Un ja Dāņi vēlas būt labas prakses piemērs, ka tas varētu, tā varētu būt arī viņa prioritāte virzīt lietas uz priekšu un pārliecināt pārējos kolēģus, transporta ministrus vai pārējās dalībvalstis padomē rīkoties. Mums būtu derīgi zināt, kurš, kuri ir šeit atbildīgie un kur ir, kur, kuriem mēs varam runāt, ar kuriem nē, un kā mēs varam rīkoties, lai tos cilvēki, kuri m, mm, nav tik aktīvi, viņus iesaistīt un turpināt darbu. Un ko mēs paši varam darīt? Mēs varētu pie sevis mājās, eh, varbūt rīkot kaut kādus publiskus pasākums kopā ar avio kompānijām vai kādus ekonomikas nozars pārstāvjiem, kuri ir ieinteresēti, lai būtu efektīvāka lidojums attiksme. Un tādējādi mēs ietekmētu ne tikai valdību vadītājs un ministrs, bet arī sabiedrību un gūt sabiedrības atbalstu. Kāds ir tavs viedoklis? Thank you, Mrs. Fal Paldies, Fosters kundze no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Jaržembovska kungam par šo prezentāciju. Neesmu pesimista, taču, godīgi sakot, mani nepārsteidz. Ja Džordžs nevar izkustināt šo akmeni no vietas, tad es nezinu, kurš gan to spētu. Es piekrītu, ka priekšlikums nav pietiekami labs. Vienoto debesu likumdošana ļoti ilgi ir buksējusi. Mums ir jāaicina gaisa satiksmes pārvadātāji, lidostas sniegt savu atbalstu un virzīt uz priekšu šo lietu. Uh, jo viens no galvenajiem eh, problēmu jautājumiem ir sastrēgumi, piesārņojums, eh, biļešu cenas un milzīgi konkurences jautājumi. Tāpat arī satiksmes pārvaldījumu jautājumu, kas ir ļoti daudz. Un visa šī lieta nevirzās uz priekšu tik ātri, kā mēs vēlētos. 2012. gads jau ir ļoti ambiciozs mērķis iedarbināšanai. Ļoti labi tomēr, ka ir šāds datums taču mums jābūt arī realistiskiem. Mani visvairāk sarūktina tas, ka dalību valsts ir parakstījušas šo vienošanos. Es zinu, ka ir ļoti daudzi problemātiski jautājumi, dažām valstīm ir īpašas intereses, dažām iesaistītām pusēm īpašas intereses, gaisa satiksmes kontrolieri, protams, ir ļoti pieredzējuši profesionāli cilvēki, taču eh, eh, fonā mēs redzam arī viņu dažādās intereses, kas saistīts ar algām un tam līdzīgi, kas kavē šo lietu ieviešanu dzīvē. Dalību valstīm un valdībām ir jāizrāda savi interesi. Ja viņas to nedarīs, tad Džordžs var censties, cik vien viņš vēlas, bet tas nekādā veidā neīstenosies. Mūsu komiteja tur neko nevar darīt, jo dalībvalsts jau ir parakstījuši šo vienošanos. Uh, Ja FAB netiks izveidots, tad tas ietekmēs arī Cēzara sistēmas nākotni un gaisa satiksmes pārvaldību kopumā. Es domāju, ka patreizējā situācija ir pilnīgi nepieņemama. Protams, man būtu ļoti interesanti uzklausīt Eiropas komisijas pārstāvu viedokli. Protams, esmu ļoti gandarīta, ka apvienotā karalista Īrija un Dānija ir spēruši soli uz priekšu bet šķiet, ka tomēr pārskata ziņojums liecina par problēmām. Arī tur apvienotās karalistas plāni šobrīd ir noraidīti. Kaut kādu iemeslu dēļ es gribētu dzirdēt komisijas pārstāvju viedokli un gribētu priekšsēdētāji arī izteikties otrais pēc tam, kad būšu dzirdējusi komisijas komentāru. Bet Džordžam liels paldies! Kā jau es teicu, man nešķiet, ka tu būtu pieļāvis kādu kļūdu vai bijis neizdarīgs. Mums jāskatās, kā mēs varam izdarīt spiedienu uz gaisa satiksmes pārvadātājiem. Tie ir komerciāli uzņēmumi. Viņiem visiem ir zināms, kas viņiem ir jādara. Viņiem ir arī dzen jāizdara spiediens uz valdībām, tā lai mēs visi kolektīvi varētu to darīt. Grifits kungs varētu jums atbildēt nedaudz vēlāk. Količek kungu tagad aicināsim. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka es gribētu sveicināt mūsu bijušo kolēģi Erzembovska kungu un gribētu apstiprināt, ka es personiski izdaru spiedienu uz visām tām iestādēm, uz kurām es varu izdarīt attiecībā uz šiem fabu, un es to turpināšu darīt. Par Centrāla Eiropas fabu tā ir problēma jau zinām laika sprīdi. Jau Čehijas parlamentā es savulaik biju referents šajos jautājumos jautājumā par starptautisku nolīgumu par gaisa satiksmes transportu vidējā līmenī. Tas bija ļoti grūti pētīt šo jomu, Un es apzinos, cik milzīgas problēmas ir šajā jomā. Ir nepieciešams, lai visas iesaistītās puses veiktu savus pienākumus. Čehijas republikā ir ļoti moderna gaisa satiksmes pārvaldes sistēma, Joržem Bovska kungs to zinās. Čehija un Slovāka vienmēr ir ļoti labi sadarbojušies savā starpā. Kur es saskatu problēmas? Problēmas ir tajā, kā mēs varētu četras dažādās puses tomēr apvienot. Austrieši vienmēr domā, ka viņi paši labākie, Ungāriem nekad nav bijuši tik labi tehniskie sasniegumi, kā e, paprikas audzēšana, un mums Čehiem jau pagājušā gadsimta 30. gados bija tāds lozungs. Gaiss ir mūsu jūra, gaiss ir Čehijas jūra. Ko mēs darīsim ar Melnkalni, ar Serbiju, Maķedoniju, domājot par šiem FAB, tāpat arī par visām Balkānu valstīm un par šo valstu gaisa tā, satiksmes telpu. Tāds man jautājums ir Žimbovs kungam. Otrs jautājums, ko mēs darīsim ar Islandi? Īslande ir uzsākusi sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Ko darīsim ar Grenlandi? Tās ir valstis, kurām mums ir vienošanās, ar kurām ir vienošanās par atvērtu gaisa telpu. Būtu loģiski turpināt šo sadarbību vēl dziļāk. Ja mēs domājam par šīm valstīm, tad ir jāpiemēro tāds modelis kā attiecībā uz Atlantijas okeāna dienvidu rietumiem. Jāatrisina šīs te centrāla Eiropas fab jautājums. Mēs, centrāla Eiropas deputāti, Esam beiguši šobrīd sarunas ar Horvātiju par iestāju Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šis ir īstais brīdis runāt ar Horvātiem arī par šiem jautājumiem. Mēs kā deputāti varam ļoti daudz ko darīt. Ja domājam par gaisa telpu kopumā, tad Centrāla Eiropā visas valsts ir gandrīz vai viena izmēra, vienāds spēku samērs, katra šī valsts domā, ka tā ir galvenā un vislabākā, un nav vienas lielas valsts, kas uzņemtos vadību, un tāpēc šīs sarunas ir īpaši sarežģītas. Paldies, Fidanzas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Eržembovska kungam par lielisko ievadu un par jaunāko informāciju. Protams, es piekrītu tām bažām, ko šeit izteica pirms manis runājošie kolēģi. Jaržembovska kungs, jūs esat eh, daudz ko darījis, un es tāpat kā citi kolēģi domāju, ka šie gaisa telpas bloki FAB ir ļoti svarīgi. Žēl, ka nav bijis būtisks progress to izveidošanā. Vidusjūras FAB ir viens no svarīgākajiem blokiem, viens no ambiciozākajiem šīs te Blue Med saucamais zilās vidusjūras fab, jo ar to saistās mūsu ideja pārsniegt Eiropas robežas. Šis gaisa telpas bloks iesaista četras Eiropas Savienības dalībvalsts - Kipru, Grieķiju, Itāliju, Maltu, kas ir līderis, bet ir arī vidusjūras apkaimes valsts, kas nav Eiropas dalībvalsts, kas ir iesaistīta šajā projektā - Albānija un Tunisija tāpat arī Jordāna un Le Libāna, kas ir novērotāji. Pēdējie ziņojumi un pārskati liecina par to, ka šajā vidusjūras fāba veidošanā ir bijusi palēnināšanās, tādēļ, ka vidusjūras dienvidu krastā ir tā sauktais arābu pavasars. Vai jūs, Jaržembovska kungs, domājat, ka šīs problēmas varētu pārvarēt? Mēs ceram, ka jā. Mēs ceram, ka mēs, kā vadošās valstis šajā te vienošanā par FAB, varēsim vest sev līdz citas vidusjūras valstis, lai iziet no strupceļa, kurā acīm redzot esam iekļuvuši šobrīd. Paldies! Neviens vairāk nav pieteicies runāt. Džordž, bet es vēl gribētu kaut ko teikt, ja drīkstu. Pirmkārt, ir ārkārtīgi neparasta situācija, kad es simtprocentīgi piekrītu Fosters kundzei, bet šoreiz es tiešām piekrītu Fosters kundzei 101%. Varbūt, ka to vajadzētu iekļaut kādā paziņojumā presē. Man liekas, ka Fosters kundzei reiz par visām reizēm ir pilnīgi taisnība. Tajā, ko viņa teica par politisko grību, tās trūkumu, par kustības ātrumu vai lēnumu. Mm, paldies viņai par to, ka viņa tik precīzi to visu izteica. Mēs esam runājuši gan ar industrijas pārstāvjiem, gan ar dalību valstīm. Esam aicinājuši viņiem kustēties mūsdienu reaktīvās lidmašīnas ātrumā. Industrijas pārstāvi to vēlas. Diemžēl daži citi daži citi, proti dalību valstis, brauca tā kā tādā kamieļu e, karavānas ātrumā, un tas tieši rada problēmas. Augstu vērtēju Jaržembovska kunga ieguldījumu jomas sakārtošanā un piekrītu tam, ko Fosters kundze teica, ja Džordžs nevar to lietu izkustināt no vietas, tad es Nezinu, kas cits to var izkustināt. Nu, varbūt kāds sprīdzeklis. Es uz šo problēmu skatos šādi. Ja mēs skatāmies uz FABEK, kas ir Eiropas centra, Rietuma Eiropas centrs, dalībvalsts, kas tajā ietilpst, nevēlas runāt ar arotbiedrībām gaisa satiksmes kontrolieriem, jo šīs valstis baidās, ka izcelsies milzu streiki. Tādi draudi jau ir bijuši izteikti. Tas, ka var sniegt kaut kādas garantijas, nenomierina potenciālos streikotājus. Tātad tā ir politiska problēma, kas rodas šajās valstīs. Un tas man noveda jau pie citiem jautājumiem. Esmu pilnīgi pārliecināts, ja būtu politiskā griba tajās valstīs, kurās ir problēmas, tad šīs lietas izvirzītos no strupceļa. Tā nav pro tehniska problēma, tā nav civilās aviācijas gaisa telpas problēma vai gaisa satiksmes problēmas. Nē, tā ir tīri politiska problēma, kuru izraisa atsevišķu valdību nevēlēšanās un bailes dažas valdības tā tad nevēlas šo, šo lietu kustināt uz priekšu, citas valdības vienkārši nav pietiekami drosmīgas un uzņēmīgas. Es domāju, ka mums jāizdara spiediens uz Dānijas prezidentūru, lai šis jautājums tiktu iekļauts prezidentūras darba kārtībā kā prioritāte nākamā gada sākumā. Nav plānota nekāda neformālā ministru padoma Dānijas prezidentūras laikā šobrīd. Es domāju, ka šī ir ideāla tēma, lai organizētu neformālu padomu sēdi Dānijā. Dānijas prezidentūras pasākuma plānā. Un šeit es skatos komisijas virzienā un ceru sagaidīt atbalstu šīs idejas īstenošanā dzirdēju, ko deputāti teica par citām valstīm. Koleče kungs, Fidanzas kungs minēja dažādas valstis. Šiem deputātiem, protams, viņi nekļūdās. Taču es domāju, ka būtu nepareizi Eiropas Savienībai sākt stāstīt Islandē, kas tai būtu jādara, ja mēs paši pat nevaram savu māju sakārtot. Sērbija, Melnkalna un citas valsts, vai mēs tām varam kaut ko pamācīt tādos jautājumos, ko paši nesam sasnieguši? Uh, Mums Anglijā ir tāds teiciens, ka tie cilvēki, kas dzīvo stikla mājās, nedrīkst mētāties ar akmeņiem. Arī šajā jautājumā mums jābūt pilnīgai skaidrībai, ko mēs darām. Džordž, tiešām būtu labi, ja mēs eh, dzirdētu no tevis šāds regulārs pārskats. Ļoti labi, ka šāds pārskats bija šodien. Ļoti labi, ka tu teici, puiši, mums šeit ir problēmas. Tu neienāc klajā ar klasisko Eiropas žango, žargonu, ka visas lietas tiek kontrolētas un jautājums ir ļoti svarīgs, tas tiks atrīs, atrisināts. Tu pateic gluži atklāti, ka mēs šeit sastopamies ar grūtībām, viss notiek kā pa celmiem, tādēļ, ka dalību valstis nav izpildījuši savus uzdevumus. Paldies tev, Džordž, par šo atklātību, gaidīšu tavus atbildes ar lielu prieku. Mēģināšu runāt īsi jo es zinu, ka mums nav bezgalīgi daudz laika, un Pīteram arī jāatstāj laiks runāt. Es domāju, ka jautājums nav par tehniskām problēmām. Protams, ir daži tehniski jautājumi, kas jāatrisina, bet tās nav lielākās problēmas. Galvenais jautājums, es jums piekrītu, ir jautājums par ministru politisko gribu. Daži ministri pat vispār ar mani negrib runāt, jo tad viņiem būtu kaut kas jāsaka par šiem gaistelpas blokiem. Viņi vienkārši nav ieinteresēti veidot tos. Viņiem tāpat ir problēma mm, pilna galva, tādas problēmas kā dzelzceļš, smagi automobīļi un tā tālāk. Transporta ministri nevēlas šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Jums, Simpson kungs, ir taisnība, šis jautājums ir atkal jāiekļauj ministru politiskajā darba kārtībā. Kāpēc? Ja mēs paskatāmies pēc būtības, kā varētu uzlabot situāciju, tad pirmajā fāzē es pat nepieskartos pie jautājuma, vai mums ir vajadzīgi visi gaisa satiksmes kontrolas centri, ja varbūt mēs varētu dažus apvienot. Pat nevajadzētu, ja mums būtu kaut kādi ieguvumi drošības jautājumos un racionālu ieguldījumu jautājumos, tad to pat nevajadzētu kustināt. Bet ja mēs paskatāmies uz uh, gaisa satiksmes sniedzēju uzņēmumu darbiniekiem, tad tur vismaz 50% personāla ir atbalsta personāls. Tie nav gaisa satiksmes kontrolieri. Ir tie dažādi informācija tehnoloģija pārstāvji, mācību speciālisti un tā tālāk. Ideja ar šiem fab ir tāda, mums ir jāracionalizē mūsu darbība, jāorganizē labāk darbs. Nu, piemēram, Ja šajā fāb mēs vienotos, ka viena valsts vai viena struktūra veic gaisa satiksmes kontrolas pasākums visā teritorijā, otra valsts piegādā informāciju tehnoloģijas speciālists, trešā valsts nodarbojas ar iepirkumiem. Tātad, ja mēs sadalītu pienākumus un tādējādi racionalizētu ieguldījumus, tad kaimiņu valsts ministrijām nevajadzētu veikt tos pašus ieguldījumus. Tas būtu efektīvāk un lētāk. Šobrīd gaisa navigācijas pakāpojumu sniedzēji visi sēž savos ierukumos un neviens negrib atdot ne pēdu no saviem iekarojumiem. Pat ja mēs gribētu efektīvāk veidot eh, satiksmi no A valsts uz B, nebraucot caur C valsti, tad visi būtu pret to, jo kāds zaudētu peļņu. Šis FAB būtu mūsu labākais risinājums ka dalību valstis necīnītos katra pati par savu teritoriju un saviem ienākumiem. Šī ideja ie, ieveid, izveidot funkcionālos gaisa telpas blokus ir uh, racionalizācijas ideja. Gaisa navigācijas pakalpojums sniedzēji priekšnieki, protams, ir jauki cilvēki, bet viņi nevēlas neko zaudēt. Un valdības baidās no eh, cīņām ar ārotbiedrībām. Es esmu ticies ar arotbiedrībām un teicis, ka aviācijā būs milzīgs pieaugums nākamo gadu laikā. Ja izveidosim šos fab, tad mēs varēsim efektīvāk un racionālāk kontrolēt šo jomu. Uh, būs pietiekami daudz jaunu darba vietu, tādēļ, ka sektors tik ļoti izplatīsies. Tādēļ es arotbiedrībām saku, necīnieties pret FAB ieviešanu, jo FAB nāks jums par labu. Bet arotbiedrībām parasti ir bailes no kaut kādām izmaiņām. Mums jāskatās, kur ir labie piemēri. Norauk ir labs piemērs, kur e, holding kompānija ir bijis kā kodols, kur apvienojas ar citām kompānijām. Mums agrāk arī bija piemēra kā DFS, kas savulaik bija daļa no valsts ministrijas un pēc tam kļuva par privātu uzņēmumu. Šobrīd ir trīs cilvēku kategorijas, trīs cilvēki šajā te organizācijā. Viens ir uh, militārais virsnieks, viens ir bijušais valsts ierēdnis un viens ir bijušais privāta uzņēmuma darbinieks. Visi saglabā tiesības uz pensijām, algu, atvaļinājumu, tātad šo cilvēku tiesības nav e, nekādā veidā ierobežotas vai mazinātas. Es gribētu, lai mēs strādātu pie ceļu kartēm. Visu uzreiz vienā dienā nevar mainīt bet mums ir vajadzīga ceļu karte FAB izveidai, kā būt labākiem no vides un drošības viedokļa gaisa satiksmes sniedzot. Šis jautājums ir ļoti politisks. Brain, es tev pilnībā piekrītu. Ministriem šis uzdevums atkal ir jāceļ galdā. Jāsanāk kopā, jādomā par to, ko mēs gribam un kā varam to sasniegt. Par trešajām valstīm ir labs piemērs FAB-CE, Horvātija un Bosnija labprātīgi ir iesaistījušās. Šī pieeja, kā jau es teicu, ir no apakšas uz augšu, un tādēļ dalību valstīm, kas iesaistās FAB, ir jāskatās, kas vēl vēlas viņu FAB piesaistīt, piedalīties. Tā es teiktu, arī būtu jārīkos attiecībā uz Serbiju, bet neviens negrib pieskarties Serbijai. Ja tā mēs uh, izturēsimies, tad uh, šīs Rietumbalkāna jautājums netiks atrisināts. Kādam ir jāizrāda labā griba šī jautājuma regulēšanai, un tās ir dalība valstis šoreiz, un nevis komisija. Komisijai ir taisnība. Dalība valstis uzstāja, ka tām ir vēl laiks līdz 2012. gadam. Pat ja mēs sakam, ka vēlamies pātrināt procedūru, pilnīgi piekrītu, ka šis jautājums ir dalību valstu ziņā, un dalību valstīm ir jāparāda, ka tās ir apveltīts ar politisko gribu šajā svarīgajā jautājumā. Žaklīna, daži industrijas pārstāvi saka, viceprezidents ka Kallas uh, varētu nākt klajā ar kādu pakotni, kas piespiež dalību valsts kaut ko rīkoties, bet es saku, bū, jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, Taisnība sakot, mēs ļoti lēni strādājam. Pirmā pakotne 2004. gadā, otrā 2009. gadā tapa. Šobrīd komisija nevar darīt neko, jo saskaņā ar likumiem, ko paši esam pieņēmuši dalību valstīm, vēl ir laiks līdz 2012. gada 4. decembrim. Otrakārt, ja vēlamies jaunu pakotni, kurā mēs izmantojam pieeju no augšas uz leju, nevis no lejas uz augšu kā līdz šim, tad komisijai būtu jāveic ietekmes novērtējums, būtu arī jāvienojas par šo pieeju. Un es zinu vismaz divus komisārus, kuri ir pret to eh, pieeju, kas būtu no augšas uz leju. Tas, protams, ir joks. Ja tiktu piedāvāta CES trīs pakotne, tad tai būtu vajadzīgi vismaz divi gadi, lai to izstrādātu, un vismaz viens gads dalībvalstīm tās ieviešanai tad mēs jau aizvirzāmies līdz 2015. un 2016. gadam, ja vispār to būs iespējams ieviest. Un tādēļ es saku nē, tāda pieeja nedara. Dalību valstīm jau tagad ir pienākums organizēt šos fābu. Parlaments un komisija roku rokā izdarīs spiedienu uz dalību valstīm, lai tās izpildītu savas juridiskās saistības. Gizīna, es pilnībā piekrītu. Būtu labi dažās jomās Eh, ja sad, eh, organizēt dažās vietās, organizēt kādus publiskus pasākumus, lai motivētu ministrus un šeit, manuprāt, ir ļoti svarīgs arī sabiedriskais atbalsts no rūpniecības pārstāvjiem. Nav jāiet uz nākamo lielo raundu, neko nedarot šajā raundā. Es domāju, ka šis rauns ir pietiekami labs, rīkosimies tā ietvaros. Izskanēja arī Īslandes vārds. Godīgi sakot, tā ir problēma. Es jau viņiem teicu, ja viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tad viņiem ir jāpieņem mūsu sistēma. Īslandieši saka, mēs pagaidām neesam dalību valsts, un mums labāk patīk mūsu patreizējā sistēma. Godīgi sakot, viņiem gaisa satiksmes kontroli joprojām notiek pa telefonu, un tā ir tāda aizokeāna sistēma, un tā vispār nav tik ļoti svarīga. Bet piekrīt šeit izskanējušajiem priekšlikumiem. Piekrīt tam, ko teica Gizīna un citi katram deputātam šeit būtu jārunā ar savas valsts ministru un jāprasa ministram atskaita, ko viņš dod šīs lietas sakārtošanai. Piemēram, Itālijas deputāti varētu prasīt Itālijas ministram, kad beidzot viņš sāks runāt par šo jautājumu un kuras valstis viņš domā uzaicināt sadarboties, jo eh, darb, sadarbības līmenī ir kaut kādi kontakti, bet oficiāli nav tādi. Ja jums ir kāda konkrēta priekšlikuma, rakstiet man e-pastu, lūdzu. Paldies! Zonč. Paldies! Tagad um, vārds uh, Pēterim, Pīteram Grifinam, Eiropas Zentlās gaisa telpas pārvaldības iestādes vadītājiem. Jūs runāsiet vairāk par uh, tehniskajiem progresa jautājumiem, nevis uh, par progr politiskā progresa trūkumu. Un es vēlos atgādināt, ka uh, gaisa telpas pārvaldības iestāde uh, novēro sistēmas un uh, veido indikātorus. Grifits kungs, jums ir dots vārds. Priekšsēdētāj kungs, paldies! Uh, cienījamie komitejas uh, locekļi, Džordž, paldies, uh, ka uzaicinājāt mūs šodien uh, uzstāties, klausoties debatēs. Daži no jautājumiem tiks atbildēti. Esmu diezgan pārliecināts par to, ka ir iespējams ko darīt, un esmu priecīgs eh, šiem jautājumiem pieskarties eh, manas prezentācijas beigās. Tātad eh, šī te, darbības schēma, par to tiek runāts aptuveni gadu. Pirmie mērķi tika nostādīti 27. septembrī pagājušajā gadā, un šī gada septembrī mēs iepazīstinājām ar ziņojumu par plānu iesniegšanu Eiropas komisijai attiecībā tātad, 28. Uh, septembrī uh, vienotās gaisa telpas komitejā. Uh, slaidos. Tad jūs varat redzēt, galvenais, ko mēs cenšamies panākt, ir saglabāt lidojumu horizontālo efektivitāti. 7% gadā attiecībā uz izmaksu uh, efektivitāti 3,5% 2014. gadā. ar 9, 9 miljoniem uh, lidojumu un 4 uh, eh, eh, miljoniem cilvēku, kas strādā, tūkstošiem cilvēku, kas strādā. Tas šis atsāksmes periods ir uh, 4 gadi, un mēs iztērē, iztērēsim 18,9 miljonus uh, gaisa uh, satiksmes pārvaldīšanā. Uh, Izmaksas kopumā ir 256 eh, miljoni, un 26 valstīm ir lūgts pārstīt savus eh, plānus, lai mēs eh, varētu panākt šos te skai, izlūgtos skaidrus. 0,76, un mēs lūdzam 0,5. Tas nozīmē, ka ir 922 miljoni kavēšanās, ja mēs nepanākam, nepanākam savu mērķi. Džordžā runāja par FAPS Un, bet šie ir uh, eh, reāli skaitļi, kādam ir jābūt ieguvumam no pašreizējiem FAB procesiem un visiem pārējiem um, Eiropas uh, vienotās gaisa telpas um, procesiem. Nākamā slaida. Tad, tad uh, tagad parādzīsimies to visu detalizētāk. Uh, pamatā tas, ko mēs cenšamies uh, darīt, uh, tad, tad, tad uh, satiksmes apjoms pieaug un attiecībā uz kapacitātes mērķiem. Uh, Eh, slaidos var redzēt, ka ir eh, plājas starp eh, to, kāds bija tad mērķis attiecībā uz Blue Belt, un tad ir atšķirības ar to, ko valsts patiesībā ir sasniegušas. Attiecībā uz 13. gadu tie ir mūsu mērķi, kāda ir izvirzīta, un tas mums sniedz ieskatu, kāds ir tendence. Attiecībā uz 14. gadu tas ir mērķis, kādu mēs cenšamies sasniegt. Un var redzēt, kāds ir izmaksas un papildus um, kavēšanās izmaksas, kas uh, ir norādītas. 922 uh, uh, miljoni tad industrijā, kurā, mm, kurā ir problēmas, tā ir jāsniedz konkurēt spēju mm, pasaules tirgū. Un šie skaitļi var palīdzēt avio līnijām um, konkurēt spējām. Uh, Eh, tad raugoties uz šo plaisu, kāda mm, šeit ir, un problēmām mērķu sasniegšanā, tad ir eh, tad apvienotā karalīsa, Polija, Spānija, Austrija, Fabek un Grieķija. Eh, Fabek ir diezgan pārsteidzošs, ņemot vērā, cik tas ir liels un kādas valsts tajā ir iesaistīts Fabek, tad atpaliek par nelielu procentu daļu. Tātad ir 0,5% eh, šobrīd. Eh, kaut gan mēs eh, lūdzam pēc 0,35%. Tātad šī plājas nemaz nav tik liela. Satraucoša ir situācija ar Grieķiju, kur ir pēdējā. Un tad, grie, tad Grieķija ir ļoti svarīga attiecībā uz savienojumiem ar Āziju ļoti daudz gaisa satiksme eh, tad norisinās virs Grieķijas. 21 valsts sasniedz šos mērķus un 6 valstis tātad eh, saskarās ar šo te eh, neproporcionālajām izmaksām. Ir jāstrādā kopā. Jo sevišķi man iepriecināja klausīties kolēģi no Čehijas, kurš runāja par aktivitātēm FAB CE, Centrāla Eiropā, kurš ir ļoti svarīgs komponents, eh, FAB CE eh, valstis visas eh, veic savas investīcijas, kuras nav koordinētas nekādā veidā, ko dara Slovēnija vismazākā valsts no visām šīm valstīm tā ir uh, dubultojusi savas izmaksas, ir, ir milzīgas investīcijas veiktas šo trīs gadu laikā. Tad valstī Tātad Slovenija ir ļoti ātri, var ļoti ātri pārlidot pāri. Un tad tur ir panākta liela ietekme, un, un strādājot kopā Austrija, Slovenija un Ungārija runā par kapacitātes jautājumiem. Un tas nozīmē, ka nebūs tad, kapacitātes kavēšanās šajā rajonā un, un tiks veicināta izaugsme. Un tiks nodrošināts tas, ka FAB būs liela ietekme. Nākamais slaids, lūdzu. Attiecībā uz uh, Uh, izmaksām un uh, efektivitātes mērķiem. Uh, valstis nav, ne, izskatās, ka nedrīkst pietiekami daudz 13. un 14. gadā, un tāpēc ir viņām jāsniedz ieteikumu, ko viņas var darīt. Esmu droši, ka jūs varat runāt ar saviem tātad, um, kolēģiem jūsu valstīs, kur strādā aviācijas nozarē. Tas būtu ļoti noderīgi, jo 24. oktobrī šogad Ar Eiropas komisijas palīdzību mēs eh, balsosim eh, vienotās gaisa telpas kom eh, komitē par to, kā samazināt šīs plaisas. 21 valsts cenšas samazināt šīs plaisas. Tad, kurš ir šīs valsts? Austrija, Bulgārija, Kipra, Čehija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Malta, Norēģija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovenija, Spānija. Zviedrija un apvienotā karaliste. Visi šie plāni uh, nav duši, devuši pietiekami uh, eh, lielu ieguldījumu uh, rīcības schēmā. Jūs redzat, ka šie skaļi ir diezgan ievērojami. Nākamais slēdz lūdzu. Paldies! Pirmajā pusmā Es gandrīz eh, sasniedzām 12. gada mērķi. Eh, zaļa, eh, zaļais stabiņš ir nedaudz augstāks. Tas nozīmē, ka būs 13 miljoni budžetā. Tur nav liels budžeta rezervus. 2,1% 2013. gadījumā, gadā ar papildus izmaksām un līdz 14. gadam 157 miljoni. Kopumā 200, 256 eh, miljoni. Un esmu drošs, ka uh, valsts var, varēs atrast uh, papildus finansējumu. Nākamais slaids. Un noslēgumā attiecībā uz sesiem mērķiem, uz drošību, vidi un efektivitāti ir lielas cerības no iesaistītajām pusēm. Un esmu, man bija prieks to uz, uzklausīt, jo jau kādu laiku Tad, tad ir skaidrs, ka valstīm ir, ir jāsniedz rezultāti. Attiecībā uz eh, performātas, uz darbības mērķiem eh, valsts var izdarīt vēl vairāk. Un mūsu ziņojumā, kurš tika publicēts eh, tad mūsu mājaslapā, kas ir daļa no Eirokontrola, to, var, to ir iespējams lejupielādēts. Eh, mērķi nav nereālistiski pirmajam eh, referents posmam, ko mēs vēlamies panākt. Pirmkārt, eh, izveidot tātad, tādu schēmu, kurai ir labi mērķi un šai schēmai ir jādarbojas. Tāpēc šai schēmai ir jābalstās uz stingriem pasākumiem un Eirokontrolu darbības pāraudzību un kas pārstāv eh, Eiropas vienotās tel gaisa telpas eh, filozofiju. Šie mērķi tika pie, eh, pieņemti 2010. gadā un tie ir sasniedzami. Bet attiecībā uz FAB un darbības plāniem ar tiem nepietiek. Un ir jādara vairāk, jo sevišķi attiecībā uz FAB CE un EC FAB. Viņām ir ļoti daudz, kas vēl jādara, lai tad, tad, mazinātu starp, plaisu starp šiem mērķiem ir jāpārskata plāni, un tas ir jādara saistībā pirmkārt ar eh, vienam saistībā ar otru, eh, kā arī saistībā ar eh, tīkla pārvaldnieku. Un tāpēc mēs vēlētos redzēt, ka nākamgad šīs lietas tiktu atrisināts. PRB ir pār, pārliecināts, ka šie mērķi ir sasniedzami. Un attiecībā no mūs, uz mūsu rekomendācijām, kuras ir 37 mūsu ziņojumā, esam devušies pie komisijas, un komisija tos ir, tas ir atbalstījusi un par to balsos vienotās gaisa telpas komitejā. Bet esmu drošs, ka eh, tad mēs varam eh, panākt progresu. Paldies! Thank you very much. Paldies, Grifica kungs. Vai uh, komitejas locekļiem ir kādi jautājumi vai kādi komentāri, ko uzdot uh, Grifica kungam? Alkadrāvas kungs, Fosters kundze. Alkadrāvas kungs, lūdzu. Eh, paldies, Grifits kungs, eh, par šo ļoti skaidro paskaidrojumu. Man ir ļoti īsi jautājums. Eh, par saiknē ar Cēsar sistēmu. Protams, ka mēs vēl neesam tādā fāzē, ka rezultāti ir sasniegti. Tātad izpildes fāzē, kā to sauc mm, šī gada beigās. Mums, būs, eh, mums ir konkrēti eh, priekšlikumi. Bet, eh, ja mēs runājam par vēlākiem gadiem, vai sesar tajā laikā būs ietekme 2014. gadu, un kā jūs būsiet iesaistīts? Un varbūt jūs varētu sniegt kādu paskaidrojumu par šo aspektu. Fosters kundze? Paldies, priekšstājkungs. Attiecībā uz diviem aspektiem tad, starp eh, periodā, kad viss eh, virzās uz priekšu, ir vairākas dalībvalstis attiecībā uz punktualitāti. Tad viņām ir problēmas ar gaisa telpas eh, militāru izmantojumu un problēmas ar punktualitāti. Un tas ir tikai intereses pēc tā bija problēma jau pirms kāds sāk runāt par FAB. Ir dalībvalstis, kuras joprojām uzstāja, joprojām tagad, uz to, ka viņas nevēlas efektīvi e, izmantot e, tad, civilajām militārajām aviācijām. Tas mans pirmais jautājums. Un otrs jautājums e, nedaudz tātad nacionalistisks Man bija ļoti žēl dzirdēt, kā par spīti tam, ka FAB sistēma virzās uz priekšu, un tad tā ir apvienotā karalista un īrija. Konkrēti mērķi nav sasniegt, un tas nav pieņemams, manuprāt. 75%, eh, tad, kuri um, ierodas apvienotajā karasē, viņi lido, un tāpēc um, tad, tad aviācija ir ļoti svarīga attiecībā uz biznesu un turismu. Un kādas ir jūsu um, diskusijas ar uh, Eh, nats, kā ar pakalpojumu sniedzēju. Būtu noderīgi eh, redzēt, jūs minējāt eh, tīklu pārvaldītājus. Protams, mēs par tiem jau esam dzirdējuši, arī saistībā ar vulkānu izvirdumu. Tie ir realistiski raugoties, Pīter. Kā mēs varēsim risināt šos jautājumus? jo tas eh, mm, diezgan slikti izskatās, un tas nav labi. Grifits kungs, vai vēlties atbildēt uz šiem diviem jautājumiem, un tad uh, došu vārdu komisijai, ja viņiem ir kas sakāms. Uh, paldies, priekšsēdētāj kungs. Priecājos, ka jūs uh, pieska pieskārties jautājumam par sesaru, tas ir ļoti svarīgs projekts, uh, bet uh, tas ir um, jārealizē otrajā atsaucas posmā. No 2015. gada uz priekšu, un šī programma līdz ar to mums ir ļoti svarīga. ir jābūt izpildēji eh, teritorijās, eh, kuras eh, var panākt progresu. Un tas ir svarīgākais, kas tām ir jādara. Mums ir jādara novērtējums ar komisiju, un mēs esam procesu sākuši, un IP1 process mēs esam sākuši aplūkot ietekmi. Ir 10. maijā tika izsūtīta komis, komisijas vēstule atbalstot eh, to, ko mēs eh, cenšamies eh, panākt ar šiem mērķiem. Lai viņi varētu atbildēt, cik daudz, cik daudz šīs investīcijas atmaksājās. Tad, uzlabojumi, tad, kuri tad, tika realizēti pirms sesara un kuri, kuri ar sesaru. Attiecībā uz otro uh, periodu, kas mums sākas 10. Eh, novembrī, mēs uh, sākam plānošanu, būs nepieciešami trīs gadi. Sesar būs uh, galvenā sastāvdaļa, un mēs vēlamies zināt, uh, kāda būs rezultāti uh, posmā, kāda būs tiem ietekme, uh, kā tie var tikt uh, materializēt un kā mēs tos varam novērtēt. Jo mums ir jābūt drošiem, ka SSR uh, ir uh, nepieciešamie rezultāti. Mēs vēlamies, lai tas būtu efekt, uh, efektīvs uh, projekts, un, bet ir nepieciešams to arī novērtēt. Uh, lai tam būtu eh, tātad, tāda saks, kāds mēs vēlamies. Attiecībā uz 80 uh, eh, operāciju projektu, tad, tad eh, līdz 2020. gadam 50% ir jābūt panāktiem. Uh, katru gadu vajadzētu būt samazinā, eh, samazinājumam par 12,75%, eh, eh, lai tiktu sasniegti izmaksu efektivitātes mērķi. Attiecībā uz Fosteras kundzes jautājumu es priecājos, ka jūs tad, pieskārāties jautājumam. Attiecībā uz dalībvalstu plāniem dažās valstīs Fabek ir līderis attiecībā uz efektīvu, e, elastīgu gaisa telpas e, izmantojumu. Esmu droša, ka ir iespējams izdarīt vēl vairāk, lai sasniegtu mērķi attiecībā uz uzraudzības procesu, e, kas ir jāsāk 12. gadā. Nav šābu, ka. Uh, tiks izmantoti šie gaisa eh, telpas mehānismi, jo tas netik, ne, tie netiks izmantoti tikai militāriem mērķiem, bet arī civilās aviācijas mērķiem. Un tas nozīmē, eh, ka tur ir saistība. Un ja mēs ieviešam eh, uzraudzības schēmu, iespējams, mēs varam risināt šo jautājumu detalizētāk pēc pirmā operācija gada, lai mums būtu labāka izpratne par to, kā to visu izmantot. Uh, Attiecībā uz jūsu nacionālisko jautājumu par vienoto karalisti, eh, PRB nerunā ar gaisa eh, navigācijas sistēmu eh, pakalpojumu piegādātājiem. Tie, viņiem ir jāievieš vienotās, vienotā gaisa telpas sistēma. E, ir ievērojami samazinātas izmaksas un ir citi darbi paveikti, tomēr joprojām nav panāktas e, Eiropas e, vienotās gaisa telpas mērķi. Un mums ir jāskatās, kā viņi tos sasniegs. Šobrīd viņi saka, ka viņi pie tā strādā, un viņi atgriezīsies pie manis pie ap 20. oktobri. Un ja jūs vēlaties tad, tad, mums avaidēs informācijā, Tad mēs ar komisijas kolēģiem kaut ko izdomāsim, lai mēs varētu redzēt, eh, kāds ir darāms. Eh, visi var runāt par šo jautājumu, neviens netiks izslēgts, un es priecājos, eh, ka ir cilvēks izteicās diskusijās par apvienoto karalisti. Un mēs noteikti varam atrast kādu risinājumu. Attiecībā uz pārvaldniekiem, stīku pārvaldniekiem, viņi ir bijuši ļoti aizņemti šajā gadā ne tik daudz kā saistībā ar vulkānu izvirdumu, bet uh, saistībā ar uh, kopīgo novēlošanos uh, Austrijā un Kiprā, kuras ir uh, divas valsts, kuras ir bijušas ļoti aizņemtas. Kavēšanās skaits ir uh, samazināts, un ja mēs uh, turpinām šo tendenci, tad, tad šīs divas uh, valsts pagātnē bija grūti pārvaldāmas. Un mēs izmantojam sistēmu, tad mēs, mēs varētu sasniegt 0,5% mērķi. Un tīklu pārvaldītājs ir uzticams, bet tam tiek dots laiks, lai eh, pabeigtu darbus pie plāniem. Un ziņojumā tiek gaidīts, ka eh, menedžeru ziņojumi tiks eh, izdoti martā 2012. gadā, lai komisija tos varētu saņemt līdz jūnijam un lai mēs varētu sniegt rekomendācijas. Bet šis tīkla menedžers ir ļoti svarīga funkcija. Okay, well, can I... Paldies! Gribētu pateikties abiem viesiem, gan Grifits kungam, gan arī tev, Džordž, par prezentāciju šodien. Manuprāt, tās, tās izraisīja ļoti labas debatas un uh, iezīmē mums ceļu, pa kur mums jāiet kā politiķiem. Kādi ir šo problēmu politiskie aspekti? Es jau redzu, kā Džeki raksta savu vēstuli CA iestādēm. Uh, savās domās pēc šīm debatēm. Tas tieši arī ir jādara, jāizdara spiediens uz dalību valstu ministriem un citām atbildīgajām struktūrām, lai tie pildītu savus solījumus, kurus viņi ir parakstījuši. Lielas paldies abiem viesiem! Mēs ar prieku gaidīsim jūs ierodamies mūsu komitejā atkal kādu citu reizi. Un tagad gribētu paziņot, ka šīs e, puķas ir Džeretam, bet viceprezidenta Silvijai būs tās jāpasniedz Džeretam. It always looks better when a beauty Vienmēr izskatās labāk, ja skaista sieviete pasniedz puķi nekā neglīts vīrietis. Yeah. okay, so the... Kolēģi, pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir mans ziņojums par sadarbības memorāndu starp Eiropas Savienību un Starptautisko civilās aviācijas organizāciju ICAO. Gribēju vienkārši jums atgādināt, ka šobrīd ir 190 valstis, kas ir IKO dalībvalstis. Tās sadarbojas, it kā sadarbojas tādās jomās kā aviācijas drošība, gaisa satiksmes pārvaldība, vides aizsardzība lielākā daļa IKO standartu ir ietverta Eiropas Savienības tiesību aktos vai pat pilnībā pārņemti Eiropas Savienības tiesību aktos, un, nu, piemēram, vidas standarti gaisa kuģiem un tā tālāk. Līdz ar to Eiropas Savienība pauž lielu interesi IKO politikas veidošanas procesā. Viens no iemesliem ir Eiropas civilās aviācijas nozars konkurētspējas veicināšana. Sadarbības memoranda mērķis ir stiprināt attiecības starp Eiropas Savienību un IKO un padziļināt tās. It īpaši mēs vēlamies harmonizēt standartus un labāk koordinēt pasākumus sadarbības memorands vēlas labāk izmantot uh, ierobežotos resursus un nepieļaut darbības pārklāšanos. Eiropas Savienība var dot savus resursus un ekspertīzi IKO, tāpat arī IKO pārstāvju un novērotāji var piedalīties IKO misijās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpat runa ir par elektroniskās informācijas un datu pie, piedāvāšanu un piedāvāt kopēju abpusēju piekļuvi dokumentiem Eiropas Savienībā un IKO. Padomes lēmuma projekts pieļauj šī te memoranda parakstīšanu un kopīgas komitejas izveidošanu, kas būs atbildīgi par memoranda izpildes pārbaudi. Tiek noteikti procedurālie pasākumi, uh, kādas lomas ir, komis, ir komisijai, padomei, komitejai, komitejai un citām struktūrām konkrēti sadarbības veidi tiks atrunāti pieņa, pielikumos, kas pievienot šim memorandam viens, viena no galvenajām interesēm ir drošu gaisa pārvadātāju noteikšana. Padome ir devusi pilnvaras komisijai izveidot noteikums par aviācijas drošību. Šie noteikumi atspoguļo koordinācijas rezultātus. Mūsu pieeja ir vērsta uz to, lai nodrošinātu augstākā līmeņa drošību visā pasaulē un lai tiktu globalizēti drošības standarti un iesakāmā prakse. 16. jūnijā padome apstiprināja pielikumu aviācijas drošības jautājumos, un apvienotā komiteja to pēc tam apstiprināja. Ir vēl tādas turpmākās darbības jomas, kā vides aizsardzība, gaisa satiksmes pārvaldība, noteikuma aviācijas drošība. Uh, Padoma apvienotā komiteja pieņems dažādus lēmumus un arī uh, pielikumus šiem lēmumiem. Diemžēl Eiropas parlaments netiks aicināts apstiprināt šos pielikumus, jo līgumā par Eiropas Savienības darbību 218 panta 9. punktā nav paredzēta parlamenta iesaistīšanās apvienotās komitejas lēmumu pieņemšanā. Referents gan uzskata, ka parlamentam būtu eh, nepieciešama stingrāka loma šajā te IKO nolīguma izpildē un pārbaudē. Un tādēļ mu, referents ierosina, ka TRAN komitejai ir jādod piekrišana sadarbības memorandu noslēgšanai starp Eiropas Savienību un IKO. Šīs te apstiprinājums vai piekrišana tiek uh, izteikta ar vienu balsojumu. Mēs balsojam vai nu par memorandu vai pret un nevaram iesniegt nekādus grozījumus. Tik tālu no manas puses, bet tagad aicināšu izteikties Grošu kungu. No. Nu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, protams, sekosim jūsu priekšlikumam un dosim visam tam vienu gadu laika, taču man ir tikai viens jautājums. Manuprāt, uh, Čikāgas konvenciju mēs pazīstam no daudziem ziņojumiem un diskusijām, kuras mums ir bijušas, to starp arī attiecībā uz trokšņu noslogojumu no lidmašīnu puses un tā tālāk. Man, protams, nav problēma, ka parlaments tieši tiek iesaistīts šajā darbā, taču es priecātos, ja darbu pirms darbiem, nevis pēc tam šī informācija nonākt pie mums, ne tikai pēc tam ar komisiju. Jo ir jautājumi, par kuriem mēs ļoti bieži diskutējam. Šeit es runāju par drošību un vidi. Un ja šādi jautājumi tiek sagatavot starptautiskā līmenī, tad es domāju, ka arī mūsu parlamentam uh, nebūtu neinteresanti, ja mēs gūtu zināmas atzinumus no šiem starptautiskajiem sarunām un diskusijām. Es atceros, ka starp Eiropu un Ameriku mēs runājam par drošības skeneriem, kad mēs nezinājām, cik var, var daudz var paļauties uz šīm lietām un vai tās arī nebūtu struktūras kur mums būtu interesanti tās aplūkot pirms šie dokumenti tiek sagatavoti vai runājot par tieši tehniskajām niansēm. Tātad tas būtu mans pirmais priešlikums vai jautājums, un otrkārt tas, ko teica Saīts. Mums Eiropas līmenī ir aģentūras, kuras ļoti tieši ir saistītas ar lidojumu drošību un kā tas šeit ir iesaistītas vai šis ir paralēli veicams darbs, un iespējams ir arī paralēlas izmaksas, un, protams, arī tiek tērēta lieka enerģija. Kā notiek koordinācija šajā līmenī? Tātad man priekšlikumu un jautājumu no manas puses. Paldies! Uljas kungs, liberāļu pārstāvs. Grazie, prezidente, come lei stesso ha annunciato. Paldies! Jūs pats jau teicāt, ka parlaments, parlamentam vajadzētu izteikties par šo sadarbības memorandu un šo starp svarīgo ANO organizāciju IKAO. Referents arī ļoti skaidri visu pateica. Šobrīd no mūsu politiskās grupas liberāļu puses varu tikai izteikt mūsu cieņu par paveikto. Un vēl trīs lietas, ko vēlos papildināt. Lielākā daļa IKO kompetenču jau ir integrētas Eiropas Savienībā. Un ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi civilajā gaisa satiksmē, uh, tad mums ir jāiesako šīm prasībām. Un es domāju, ka tas, tā ir lieliski iespēja, ja mēs varam piedalīties šajā politiskajā procesā. Un to mums vajadzētu atbalstīt. Otkārt, kas mums liberāļu grupai ļoti interesē. Mums ir jāpalūkojas, kāda ir procedūra ir ļoti būtiski, lai mums būtu viens instruments, kas Eiropas institūcijām ļautu daudz vieglāk sastrādāties ar RIKAU. Un es domāju, ka šis memorāns palīdzētu arī caurskatāmībai, raugoties uz budžetu, uz konkrētiem pasākumiem. Tad tas būtu ļoti noderīgi. Thank you very much. Mrs. Foster. Paldies, Fosters kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo paskaidrojumu. Visumā atbildu, tu, atbalstu to, ko jūs teicāt. Manuprāt, IKAO ir ļoti spēcīga organizācija un runa ir tikai par mūsu attiecību un patreizējās situācijas formālu definīciju. Esmu IKO sēdēs piedalīsies jau pietiekami ilgu laiku un domāju, ka ir loģiski standartizēt un harmonizēt lietas tur, kur tas ir iespējams šajā konkrētajā tautsemniecības jomā. Tāpat es saprotu, arī to, kāpēc parlaments netiek pilnībā iesaistīts. Ir 190 valstis, kas darbojas IKO un nevar iesaistīt 190 parlamentus IKO darbībā. Es eh, esmu uzticības pilna šim te IKO procesam. Mēs zinām, ka reizēm ir ļoti grūti vienoties par jautājumiem, piemēram, par emisiju tirdzniecības schēmām. Mēs varam vienmēr mēģināt. Manuprāt, šī, šeit ir redzams komisijas mēģinājums formalizēt eh, mūsu esošās attiecības, un ļoti labi, ka ir centiens harmonizēt visu. Paldies, tik augundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot jums jautājumu. Vai šis sadarbības memorands veicinās izmaiņas, kas saistās ar aviācijas iekļaušanu ETS sistēmā, emisiju tirdzniecības sistēmā, emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā. Pirms aicināšu izteikties komisijas pārstāvis, var ar vienu vārdu atbildēt uz tik augundas jautājumu. Šī atbildi ir nē. ir viens no pielikumiem par vidas aizsardzību, un par to mēs vēl šobrīd neru, nerunājam. Esmu satraucies par to, ka šos pielikumus mums parlamentā nemaz nerādīs un neliks mums dot savu piekrišanu. Tātad atbildes jūs jautājumu ir nē. Ja kāds ir skatījies kristāla bumbā un zina atbildi uz to, vai ETS tiks iekļauti vai nē, aviācijas joma tiks iekļaut vai nē, tad, lai viņš man pasaka. Komisijas pārstāvis. Priekšsēdētāji. Ja jūs vēlaties teikt kaut ko par FAB arī, tad jūs drīkstat izteikties šobrīd. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties arī visiem tiem, kas piedalījās šajās īsajās debatēs. Pirmkārt, gribētu teikt, ka referents ļoti skaidri paskaidroja galvenos mērķus, kādi ir šim sadarbības memorandam. Šis memorands stiprina un atvieglo mūsu sadarbību ar svarīgu daudzpusēju ANO organizāciju ICAO. Nevēlos izvairīties no atbildes par jautājumiem par ETS, tātad emisiju kvotu tirzniecību. Visi zina, ka šajā jautājumā ir zināmas problēmas. Mēs šobrīd nespējam savus pasaules partnerus ne divpusē, ne daudzpusē pārliecināt par to, ka šī likumdošana tiešām ir pamatota. Taču vispār jautājums ir plašāks. Šī nav pirmā reize, kad mēs sastopamies ar problēmām savās attiecībās ar IKO Tad, ja runa ir par jaunas likumdošanas izveidu vai vecās likumdošanas pārstrādi, eh, vai ar Čikāgas konvencijas instrumentu ieviešanu. Šeit gribētu atgādināt citu konfliktu, kas notika pirms desmit gadiem par pašket gaisa kuģiem, par lidmašīnām. Struktūrāli situācija toreiz bija līdzīga kā tagad runājot par ETS toreiz būtisks Eiropas Savienības tiesība akts, kur mērķis bija aizsargāt vidi, tika apspriests daudzpusējā un divpusējā līmenī. Un galu galā mums bija jāpieņem tas, ka šī haškits likumdošana tika jāmaina, lai mēs izvairītos no starptautiskā konflikta eskalācijas. Ko mēs no tā visu varam mācīties? Ir nepieciešama tāda sistēma, kas mums ļautu vairāk ietekmēt darbu IKO. It īpaši, ja IKO izstrādā normatīvos aktus daudzpusējā līmenī. Mums jāprūpējas par to, lai IKO tiesība akti būtu savienojami ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Sadarbības memorandam ir vairāk mērķi. Viens no tiem - izveidot sistēmu, kas ļautu mums, kā Eiropas Savienībai, iesaistīties IKO politikas izveidē. Tas ir ļoti svarīgs mērķis. Īpaši gribētu uzsvērt to, ka daži no mūsu partneriem pasaulē jau tagad sniedz IKO savus resursus - tehniskos ekspertus, cilvēku resursus, kas palīdz strādāt IKO sekretariātam. Eiropas Savienība pagaidām nav redzama šajā organizācijā, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība ir liela un tai arī ir liels likumdošanas apjoms sadarbības memorands mēģina risināt šo problēmu. Diskusiju avangardā nav bijis arī vēl kāds cits jautājums, proti mēs vēlētos atbalstīt tādu sistēmu, kas panāktu no, kas palīdzētu izvairīties no centienu dublēšanās, piemēram, inspekcijās vai audit un revīzijas pasākumos. Uh, Mēs kā komisija ļoti aktīvi piedalāmies, um, mēģinot nodrošināt Eiropas Savienībā drošības noteikumu ievērošanu. Es domāju, ka šeit mēs varētu sistēmas vēl labāk harmonizēt IKO un Eiropas komisijas kontrolas sistēmas, lai nebūtu centienu dublēšanās komisijas vārdā varu izteikt gandarījumu par to, ka parlaments ir atbalstījis mūsu nostāju priekšsēdētāji, es varu uzņemties arī saistības informēt Eiropas parlamenta transporta komiteju par tālākajiem notikumiem, par darbu, kas tiek veikts, un par to, kā šis sadarbības memorands tiek īstenots dzīvē. Tad, kad apvienotā komiteja tiksies, mēs jūs informēsim gan pirms šīs komitejas sēdēm, gan arī pēc tam, tā lai jūs būtu pilnībā informēti. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 21. oktobrim, bet nekāds grozījums jau pašam nolīgumam nevar izteikt šim memorandam. Tran komitejā balsojums būs 22. novembrī un plenārsēdē šis ziņojums nonāks 12. gada janvārī. Lielas paldies! Pāriem pie nākamā darbības darba kārtības punkta ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta tēpu, virzību uz konkrētu spējīgu resursu efektīvu transporta sistēmu. Groškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties visiem kolēģiem par spēcīgo, dažreiz pat pārāk spēcīgo interesi par šo dokumentu ar 413 iesniegtiem grozījumiem. Nu, protams, šo, šī rīta dokuments netiks pārspēts, bet nu tālu nesam. Personīgi esmu iesniedzis nelielu skaitu grozījumu, jo vēlējos izmantot laiku un iespēju sagatavot kompromisus, un esmu pārliecināts, ja parlaments tādā īsā veidā pārspīlētu garu sarakstu sastāda ar prasībām, tad tas rada tādu uh, pārspīlētu iespaidu. Manuprāt, mums izdosies visus šos nelielos grozījumus savienot, apkopot. Protams, cieši sadarbojoties ar ēnu referentiem un kolēģiem, kuri ir iesnieguši lielu daļu grozījumu. Darbs jau ir sācies, šis sagatavošanās darbs. Protams, situācija ir arī tāda, ka ļoti daudzi grozījumi ir semantiskas dabas, kur ir nedaudz jāpaskaidro jēdzieni, un daudz ko arī varētu daudz skaidrāku padarīt. Runājot par mērķiem, mans priekšlikums bija mūsu ziņojumā koncentrēties uz īsāku periodu no 2011. līdz 2020. gadam lai mēs būtu daudz konkrētāki un arī koncentrēties uz daudz skaidrākiem mērķiem, izsakot tos procentuāli un gados. Ļoti bieži pagātnē uzklausījām pārmetumus par baltajām grāmatām, ka tās ir vienkārši teorijas, kas ieņem skaistu vietu grāmatu plauktos, taču mēs esam ieinteresēti būt daudz skaidrāki. Es Sākumā mazāk runāju par enerģijas problēmu, ko bieži diskutē, un vēlos runāt daudz kritiskāk par vienu jautājumu. Vēlos to arī izskaidrot kolēģiem daudz sīkāk. Es saprotu, ka pilsētu vidē mūsu mērķiem jābūt tādiem, ka rīt pilsētās mēs nenosmaksim, lai pilsētas kļūtu tīrākas un efektīvākas, taču personīgi es nedomāju, ka e-mobility būs risinājums pilnīgi visām. Es pat apšaubītu, ka no nu, atkarībā no tā, kur elektrība tiks iegūta, diez vai tas būs ilgspējīgāks risinājums nekā jau esošais. Un es gribētu, lai šī diskusija arī tehniskā veidā būtu sniegtu tādus realizējams rezultātus Nu, mērķi ir identiski, bet varbūt tie ceļi, kā to sasniegt, atšķiras. Runāt par transportu, ir ļoti daudz grozījumu, kas runā par perifērējiem reģioniem, tas viss man ir skaidrs, un es domāju, ka mēs varam tos e, iesaistīt ar pāris grozījumiem un kompromisiem, un runa nav tikai par centrālu Eiropas reģioniem, bet par visu Eiropas kopīgo teritoriju, ņemot vērā arī attālos reģionus un salu valstis, un nu, man tas šķiet pašsaprotam, un to mēs kompromisā arī daudz skaidrāk pateiksim. Runāt par tādiem kutīgākiem jautājumiem, kā darbības un atpūtas laikiem, citi vēlās, lai šie jautājumi tiek pilnībā atvērti, cik, citi atkal šausmīgi baidās, ka ja mēs atvērsim šo lādīti, tad nu, notiks viss iespējamais. Es domāju, ka īstenošana pāris valstīs, manuprāt, ir notikusi balstoties uz sliktām principiem. Mums ir 27 likumdošanas šeit parlamentā cenšamies sagatavot vienu, un 27 dalībvalsts atkal cenšas panākt katrs savus likumus. Nu, iespējams, ka mums vajadzētu daudz intensīvāk nodarboties ar šo īstenošanas jautājumu. Tas atkal rada dažādus grozījumu priekšlikumus, kas vēlas atgādināt padomu, ka īstenošanas termiņi un uh, šie konkrētie īstenošanas kritēriji ir jāpārbauda daudz sīkāk. Un runājot par šiem atpūtas laikiem, jādomā arī par uzņēmumiem un jāņem vērā arī elastīgums likuma ietveros. Un jāņem vērā esošie aspekti. Šeit tiešām runa ir par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un tas viss ir jāņem vērā šajā dokumā. Runāt par neierobežotu kabotāžu, tas piedar pie tirgus atvēršanas. Tam nav pro, ar to nav problēma, taču problēma varētu radīt tas, ka tirgu atvēršana nenozīmē to atvēršanu, neņemot vērā nekādus sociālos instrumentus. Mums ir nepieciešams paturēt attiecīgu atalgojumu un sociālos pakalpojumus. Un mums ir jārada iespējas cilvēkiem, kuriem uh, nav tik laba izglītība un ir sliktas algas, ka tas nozīmē, ka tā būs tā tirgus atvēršana. Runājot par efektivitāti un transten, es domāju, ka 2010. gada dokumentā mēs jau esam izteikuši galvenos viedokļus par šiem punktiem, esam panākuši daudz kompromisu Un balstoties uz šo viedokli un to, ko teicām 2010. gadā, vēlos turpināt darbu. Mēs esam parlamentam noteikuši mērķus, mēs zinām, ko mēs sagaidām no Eiropas tīkla un zinām arī to, ka nu, mums nebūs mazāk projektu un spēcīgāks atbalsts vai nu 30 vai vairāk procenti taču principam jābūt tādam, ka ir jābūt mazāk projektiem un lielākam atbalstam, lai nebūtu bezgalīgs skaits projektu, kur vienkārši dāļāsim naudu uz visām pusēm. Tas nozīmē arī to, ka mums šis jautājums ir jāplūko vēlreiz, raugoties arī uz situāciju 2010. gadā Un, protams, mēs nedrīkstam šokēt arī citas komitejas, piemēram, reģionālo lietu komiteju, kur ir iesnieguši grozījums un pastāv bažas, ka mēs pārņemsim eh, līdzekļus no reģionālā fonda atbalsta. Vēl vēlos atgādināt, ka nevēlas vienkārši panākt pakalpojumu paplašināšanu Runa ir par to, ka mēs par šo jautājumu runājam pirms pāris gadiem, šīs sarunas netika noslēgts, un komisija 2009. gadam gribēja un vajadzēja viņai sagatavot ziņojumu, un to es tikai vēlos panākt, to, ka mēs turpinam atkal diskusiju, lai rītdien nebūtu tā, ka Eiropas tiesa pasludinās spriedumu, kur mēs neko vairs nevarēsim mainīt. Mums ir jāņem vērā uh, drošības un pakalpojumi visās ostās, un es gribētu, lai mums būtu attiecīga reakcija šajā jomā. Es domāju, ka nākamajās nedēļās dažādās konsultatīvās sārunās mēs panāksim daudz plašāku kompromisu priekšlikumu skaitu, kā arī samazināsim kopējo grozījumu skaitu, lai nepazaudētu, nepazaudējot galvenos saturiskos punktus. Lielas paldies par uzmanību! Much, Paldies referentam. Un tagad ir pieteikušies ļoti daudz cilvēku runāt Sanahovs kundze, lūdzu, sociāla un demokrātu vārdā. Jā, predpoklādām, že se, ka smīm pozmīņu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka arī citi kolēģi runās par saviem grozījumiem. Tādēļ es negribu pārāk daudz jūs laika kavēt. Mēs visi esam vienas prāts, ka ir nepieciešama vienota transporta telpa. Kaut arī šis uzdevums nav viegls. To nebo spíše právě proto musí ambicio... Tādēļ šīs te baltās grāmatas mērķi ir ļoti ambiciozi Kā Groškungs jau teica, šie mērķi ir jābalst uz patreizējo situāciju un jāapvieno tas ar vīziju vidējam un garākam laiktermiņam, dažādu transporta veidu savienošanu, tāpat arī teritoriālā kohēzija, sociālajie jautājumi jāņem vērā runāt par strādāšiem. Tie ir galvenie punkti, kas kalpoja par pamatu manam darbam kā ēnu referentē, kad es izstrādāju grozījumus. Es gribētu lai Eiropas komisija pēc iespējas drīzāk pamatīgi izanalizētu infrastruktūru un transporta tīklu blīvumu, tāpat arī pakalpojumu kvalitātes līmeni dalību valstīs. Šāda analīze parādītu, kur tieši ir nepieciešams uzlabot drošību uz ceļiem. Mēs zinām, ka vairāk nekā 70% satiksmes negadījumi notiek tieši uz lauku ceļiem. Mums ir nepieciešams ieguldīt lielāks finanšu līdzekļus drošības uzlabošanai uz šo, šiem ceļiem. Es esmu priecīga, ka 300 km tiek iekļauts kā tāds komodalitātes transportu izmantošanas slieksnis, kā referents mums iesaka. Taču ar, ar īsākām distancēm vajadzētu līdzīgu pieeju izma, izmantot. Es domāju, ka garām pārvadājumu līnijām noteikti ir vajadzīga eiropeiska pieeja. Mūsu politiskā grupa ir iesniegus grozījumus par ilgstošu darba tirgu un arī par strādājošo tiesībām. Mēs vēlamies, lai komisija nāk klāj ar ietekmes novērtējumu uz darba tirgu, ko vei, ko izdarītu šī, šo te likuma projektu ieviešanu. Mēs domājam, ka ietekmes novērtējums jāveic līdz 2020. gadam. Ir jāanalizē situācija, kā tiks apmācīti strādājošiem, kādas cits izmaiņas būs nepieciešams. Daudz kolēģi, ieskaitot arī mani, savos grozījumos pasvītro urbānās mobilitātes dažādos aspektus. Uh, sabiedriskais transports pilsētās ir jābu, jāveido tā, lai tas būtu pieejams visiem iedzīvotājiem. Ir jādomā par šo te transporta eh, darbības ilgumu. Arī ir nepieciešami tīrāki transporta līdzekļi, kā piemēram elektriskais transports. Ja mēs nāksim klajā ar spēcīgu pozīciju, ko piedāvāsim padomē, ja tā būs konsolidēta pozīciju, tad mums ir nepieciešams tomēr dot tādus mērķus, kas mums ļaus kustīties uz priekšu. Mums ir nepieciešams parlamentā liels balsu vairākums. Godātie kolēģi, gribētu jūs aicināt ne, nevērt atkal vaļā ostu pakalpojumu direktīvu un neprasīsim kaut kādas harmonizētas algas transporta jomā, jo tas tikai sarežģīs situāciju. Just to slow down, all right. Uh, so I'll continue. Runātājai tiek izteikts aicinājums runāt nedaudz lēnāk. Tātad par darba laika direktīvu. Tajā ir ļoti būtiski elementi, kas ir vērsti uz strādājošo drošību. Domāju, ka mums ir nepieciešams uzstāt, lai dalība valsts labi īstenot šo direktīvu. Nobeig nobeigumā es gribētu uzdot jautājumu par referenta grozījumiem. Referent kungs, savā ziņojumā jūs esat mainījis datumu, līdz kuram ir jāizveido vienotās Eiropas debesis. Jūs uh, minat 2013. gadu, nevis 15. pār pasažieru hartas izstrādi. Jūs esat pātrinājuši šo termiņu. 2012. gada beigas tagad ir minēts nevis 2013. gads. Kāpēc tā? Vai jūs esat kļuvis optimistiskāks nekā agrāk un es ar prieku iesaistīšos sadarbībā ar jums nākotnē? Uh, Nu, Groša kungs vienmēr ir bijis ļoti optimistisks. Mēsners kundze, Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija tiešām ir tāda, ka nesen mani Vācijā uzrunāja, un jūs runājat par baltās grāmatas satiksmi, nu tas jau ir tāds vēlmju koncertiņš, un tas nekad nepiepildīsies, bet manuprāt šeit netiek tiek, pār, tiek pārprasts baltās grāmatas nozīme, ka tas nav leģis, manipulatīvs ziņojums, bet tā ir tāda kā satiksmes bībele, ar kuru mēs cenšamies paskaidrot, kādā virzienā nākotnē ir jāvirzās iz transporta jomā. Un loģiski baltā grāmata skar ļoti daudzas jomas, pilnīgi visas transporta jomas. Matju runāja par ļoti daudziem komentāriem, 413, viens kolēģis ir iesniedzis pat 108 grozījumus. Nu, tas tiešām ir ļoti daudz, un jūs redzat, ka šeit ir četri mūsu pārstāvji, un kā uh, tiešām ir liela interese par transportu un tur iespējamām izmaiņām. Vēlos runāt par pāris aspektiem. Ļoti daudzi grozījumi ne tikai no Aldas puses nodarbojās ar finansēm, jo infrastruktūra un satiksmes finansējums uh, tomēr ļoti spēlē lielu būtisku lomu. Un esmu jau gaidu jau ar nepacietību sarunas ar uh, referentu par kompromisiem. Esmu arī veikusi reizrēķinus un redzu, ka ir dažādi priekšlikumi, vairāk procentu jūras nozarei vai vairāk procentu dzelzceļam, vai piemēram, ja mēs runājam par eiro velo iesaistīšanu TNT, nu, zaļo priekšlikums, tas jau izklausās ļoti labi, bet ko tas nozīmē, ka arī procentuāli finansējums tiek nodrošināts joma, šai jomai. Mums tiešām ļoti uzmanīgi jāpalūkojas, kādu lēmumu pieņemsim, jo vairāk par 100% naudas mums nav. Mēs, protams, varam palielināt finansējumu, bet tas taču nav tik vienkārši. Nu, tas par finansējumu un TNT. Ļoti daudz, kas tika teikts arī par uh, multimodalitāti, un tas ir ļoti labi, ka mēs ņemam vērā visus transporta veidus, ka mēs runājam par daudzām jaunām platformām, kas ir nepieciešams un jāfinansē, un šeit tas viss jāraugās saskaņoti ar uh, konkrēto Eiropas transporta koridoru tīklu, un šeit arī mēs nevaram apmaksāt visu, ko vēlamies. Mazliet uh, brīnījos par to, ka nav grozījumu runāt par procentiem, kas attiecas uz CO2 emisiju samazinājumu. Es domāju, ka šeit būs daudz uh, lielākas diskusijas un ka šeit mums būs arī uh, lielas iespējas vienoties, vismaz es tā domāju par turpmākajām sarunām. Un vispārīgi runājot no mūsu grupas, bet tāds, ko runājam par uh, ostu jautājumu, mums ir ļoti daudzi kolēģi, kas dzīvo pie uh, ūdeņiem un mums ļoti piesaista jūras joma. Matjū, tu jau runāji par ostas pakalpojumiem un daudz, ne tikai no Aldus runā, ka nevēlas ostu pakotni trīs, uzskatot, ka viss, kas vien nāks, tas kļūs, tas būs ļaunāk nekā esošā situācija, un to mēs nevēlamies. Taču ir arī kompromisa priekšlikumi, kas, kuri, manuprāt, parāda labu labas iespējas. Runāt par gaisa satiksmi no Aldas puses ir ļoti daudz grozījumu saistībā ar uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Manuprāt, tieši Bauerkungs uh, ir šeit pievērst lielu uzmanību, un arī mūsu grupā ir ļoti liela uzmanība tiek pievērsta, lai šiem cilvēkiem būtu piekļūst satiksmei. Runājot par datumiem, tiešām tie ir daudz ambiciozāki, Matju jau vēlas panākt ātrākus mērķus, un mums ir ļoti dažādi datumi dažādiem mērķiem. Tas atšķirs no komisijas priekšlikuma arī šeit. Protams, vēlos zināt, kā mēs panāksim vienošanos, nu, bet es zinu, ka Matju ir diezgan realistisks savā darbā, un es jau priecājos uz turmāko darbu. Paldies, Baratbankungs. <coughs> Paldies, Reštēkungs. E, eh, iespējams, daži kolēģi atceras, ka mums bija sākotnējās debatas. Es eh, runāju par e, balto grāmatu Dažas, dažas no tās ir labas, bet eh, iezinties dziļāk šajā mm, dokumentā, un kā jau tika minēts, tas nav tikai likumdošanas dokuments, man jāsaka paldies Dievam. Ko mēs eh, šeit redzam un ko es esmu centies eh, darīt ar saviem grozījumiem? Esmu centies grozīt vai vismaz svītrot šaubīgākos priekšlikums, kas nāk no komisijas puses. Uh, Groša kungs uh, uz to atsaucās savā ievadrunā. Tas ir ļoti prātīgi. Mums ir nepieciešama baltā grāmata, kura uh, risina praktiskus mērķus, kas nav pilni ar kaut kādiem nereāliem solījumiem. Un es pilnībā piekrītu jums, Metju, ka mums uh, nevajadzētu meklēt tik, eh, il, tik ļoti ilgtermiņa risinājumu, jo, eh, jo, jo tālāks ir eh, mērķis, jo mazāk tiek izdarīts. Un es domāju, ka jums ir pilnīga taisnība, ka jūs cenšaties koncentrēties uz sasniedzamāku nākotni un priekšlikumiem. Ir vēl vairāk jautājumu, kuriem vēlos pieskarties, jo sevišķi saistībā ar tiem jautājumiem, kurus um, es varu runāt saistībā ar misijām, um, saistībā ar pilsētu transportu, kur ir, ir kas ir saistīts ar kompetenci jautājumu. Kā mēs zinām, tad šie jautājumi vislabāk tiek risināti nacionālā līmenī. Manuprāt, nevajadzētu risināt šos jautājumus Eiropas Savienības līmenī. Es pilnībā piekrītu Groša kungam viņa principām par skaidriem mērķiem, e, kas ir parlamenta ziņojumā, jo ir ļoti skaidrs, ka, ja mums ir vajadzīgs e, materiāls, ar ko strādāt, e, vai likumdošanas ziņā, vai saistībā ar paraugu prakses apmaiņu dalībvalstīs, mums ir nepieciešams kaut kas, kas ir reāls un sasniedzams. Attiecībā uz praktiskiem jautājumiem. Sestībā ar TNT programmu. E, citi runātāji jau ir teikuši, ka mums ir nepieciešami ierobežotāki mērķi. Arī tāpēc, ka ir sažģīts finansiālais klimats, mums e, nav naudas, ko iepludināt šajos milzīgajos projektos, un mums ir jāskatās, kā mēs varam uh, tad, sasniegt uh, ātri rezultātus TNT um, eh, programmā. Un cita joma, kurā mēs varam izdarīt spiedienu eh, uz mūsu ierobežotajiem resursiem, būtu paplašināt pilotu projektus eh, par kravas automašīnu novietošanu, kas ir veiksmīgi realizēts apvienotajā karalistē. Un šis jautājums ir jārisina arī saistībā ar TNT programmu. Un noslēgumā, ko esmu uh, centies eh, teikt ar saviem grozījumiem? Vēlos eh, tad runāt par Grošas kunga komentāriem par um, mērķēšanu. Mums ir jāmērķē uz konkrētām uh, lietām, nevis uz kaut kādām vispārīgām idejām, kuram nekad nebūs nekādu praktisku sēku. Kramerkungs. Sākumā vēlos pateikties par referentu sagatavoto ziņojumu. Satiksme, protams, ir ļoti būtiska. Izmainot mobilitāti, mēs nevarēsim apkarot klimata pārmaiņas, un tas mums ir jādara, ja mēs vēlamies, lai mūsu bērniem, mazbērniem būtu perspektīva dzīvē. Turklāt satiksme Eiropā ir ļoti dārga, ja tā ir zaļa un pārāk lēta, ja tā tāda nav. Ja mēs vēlamies izmainot situāciju, tad mums viss ir jāmaina. Ietvar nosacījumi Eiropā ir nepareizi, tie ir jāmaina. Ir ļoti svarīgi, ka Matju pieminēja pilsētas. Satiksme Eiropā ir atbildīga par 30% no CO2 emisijām. Tas ir ļoti šausmīgi, taču kopš 90. gada ir novērojams 25% pieaugums, tātad satiksme iznīcina visu to, kas ir panākts citās jomās, kā rūpniecībā vai samazinot ēku izmešas apmēram par 10%. Un šeit mums ir jārīkojas. Un, valst, un pilsētās, ja mēs saņem, saskaitam kopā visas klimatu, klimatam kaitnieciskās emisijas, tad uh, pilsētas šeit spēlē galveno lomu. Uh, Un šeit, ja mēs aplūkojam satiksmes sektoru, kur ir vislielākā daļa emisija, tad tas ir ceļu satiksme. Un vēlos citēt Mīnhenes birģermeistaru, kurš bija 11 gadus mērs Mīnhenē, un viņš ieteica 71. gadā šādu teikumu, ka auto iznīcina mūsu pilsētas un kas sēju ielas, tas novāks ražu satiksmes veidā. To viņš teica 71. gadā, un vēl ļoti daudz cilvēku pēc 40 gadiem nav sapratuši šī cilvēka teikto domu. Tādēļ mums ir jāizmaina satiksme, pārvietošanās un riktīgi jāpieķer šai lietai klāt. Ko tas nozīmē? Mēs nedrīkstam vairs atbalstīt to. Un šeit pat nav runa par klimata pārmaiņām, runa ir par pilsētu iznīcināšanu. Berlīna pēc kāra uh, tika iznīcināta daudz vairāk ceļot ielas un attīstot atti, e, satiksmi, nekā tas notika kara laikā. Nu, diemžēl tas tā ir, un tagad vēl nāk klāt klimata pārmaiņas. Un šeit pastāv iespējas, ko mainīt, un tādēļ tik būtisks ir arī finansējums. Mēs esam īstenojuši analīzi, ka 60% visu līdzekļu tiek novirzīti uz uh, autoceļiem un pārāk maz dzelzceļam. Tādēļ mums ir šie grozījumi iesniegti. Šeit ir kaut kas jāmaina. Ja visu laiku notiek investīcijas nepareizajā virzienā, tad nevaram brīnīties par to, ka nesam sasnieguši savus mērķus. Tu, protams, atkal uzskaitīji samazināšanas mērķus atsevišķajām jomām, un mēs atbalstam to, ka satiksmai kopumā ir jāsamazina 30% apmērs līdz 2020. gadam. Tas ir svarīgi ne tikai komisijai, bet vispār. Nu, līdz 20. gadam pēc tam, lai sako grēku plūdi. Nu, tas, tā, tas nav godīgi, ja mēs nepanāksim sākotnējos gados šo samazinājumu, tad mēs arī vēlāk neko nepanāksim. Mums jāsāk darbs tagad. Tātad 30% samazinājums, kādā veidā valsts ar to panāks, tas ir jāskatās. Jāplūko pasažieru tiesības kopumā, nevis tikai individuāli. Mums ir nepieciešama viena kontrolas iestāde visiem, un tā jāstrādā pasažieru interesēs. Tu ļoti pareizi pieminēji sociālo dempingu. Šeit mums ir nepieciešams atsevišķās valstīs tarifi, lai netiktu īstenot tādu situāciju, ka ar tarifiem tiek iznīcināt sociālajie pakalpojumi. Par daudzām lietām mums jau ir likumi. Un tad mēs jautājam komisijai, kāpēc nekas nenotiek. Nu jā, dzelzceļa jomā mēs ticam ikviena uh, reģistrētā lokomotīve. Tiek reģistrēta vienā valstī un citā nē. Un runa par šo šķērs reģistrāciju. Tās ir ļoti dažādas lietas. Vēl runājot par pēdējo punktu elektromobilitāti. Jau simts gadus mums ir eh, šādi trolēbus un tramvaji, kas darbojas ar elektrību. Un runājot par piecām problēmām šajā nozarē, viena varbūt tiks atrisināta, iespējams emisijas, taču netiek atrisināts jautājums par troksni, par nelaimes gadījumiem, par vietu un arī par finansējumu. Un katru gadu nodokļu maksātājs subsidēja ikvienu automašīnu. Vācijas vides aģentūra ir pateikusi, ka var esošo auto emisijas samazināt par 25%, ja izmantosim materiālus, kas jau ir tirgū. Labākais elektroautomobīls šobrīd sasniedz 77 grāmas emisiju. Nu, tas jau nav uzlabojums, tā ir vienkārši cita veida emisija. Mums ir nepieciešams cita veida mobilitāte. Mums ir bijusi pieredze ar negatīvu pieredzi lauksaimniecības nozarē. Mums ir jānosaka konkrēti emisiju mērķi, kā to lai panāk, tas ir inženieru darbs, un mēs nevaram turpināt ar esošo situāciju. Nu, priekšā tad es jau daudz rāmuriņu, tādēļ pateicos par uzmanību un pārtraukšu savu runu. Thank you. Paldies. Ir arī citi runātāji. Sāksim ar Grandes kungu. Sí, prezidente, muchas gracias. Creo... Paldies, pre... Paldies priekšstākungs. Mēs pārtiesībā pārdomājam to, kāda būs šīs Baltās grāmatas ietekme Daudziem tas ir tāds kā Ziemassvētku vecītim rakstīta vēstule, citiem vienkārši nodoma vēstule. Nu, taču pieķersimies nopietnāk šim punktam. Manuprāt, referents šavā ziņojumā ļoti skaidri ir pateicis, par ko īsti ir runa šajā baltajā grāmatā. Un viņš zina, kāda ir esošā realitāte, ar ko mums jācīnās un jāsadzīvo. Mēs varam censties izmantojot šos 400 un vairāk grozījumus, noteikt citādākas prioritātes Baltajā grāmatā. Īsi runājot par izaicinājumiem un par iesniegtiem grozījumiem. Dažās valstīs ceļu satiksme – ir ne tikai fantāzija, bet nepieciešamība. Mēs no tā nevaram atteikties, un mums vienkārši ir jācenšas atsevišķos nacionālos tīklus labāk apvienot un savienot visā Eiropas līmenī. Īpaši dzelzceļa jomā mums ir jācenšas izveidot patiesu, reāli iekšējo tirgu un jāīsteno satiksmes politika šajam šim iekšējam tirgum. Šeit, protams, runa ir arī par kompetencēm, un runājot par to, mēs saskaramies ar fiskālo harmonizāciju, kas mums izklausās kā nākotnes mūzika šajā brīdī. Tad, kad mēs runājam par konkurētspēju, mums ir jācenšas paskaidrot, ka runa ir par konkurētspēju starp A līdz B punktiem un otrādi. Uh, satiksmes jomas uzlabošana ir mērķis, kas mums ir jāsasniedz. Mēs cenšamies panākt uzlabošanu šajā jomā visā Eiropā. Man nepatīk tas, ka šobrīd tiek runāts par to, ka tiek pārdalīti apjomi no viena satiksmes nesēja uz otru un domā, ka tas būtu tāda kā brīnum nūģiņa visās dalībvalstīs. valstīs Proti, ja mēs izrē, sagatavosim šos starptautiskos Eiropas tīklus, ar to mēs atrisināsim visas problēmas. Nu, tas tā nevar notikt. Un daļēji šeit uh, notiek vērtība izvērtēšana, ja pieņemam šādus risinājumus, un tā mēs tālu netiksim. Mums ir kopīgi jāizkristalizē kopīgās intereses un jāsagatavo tāds priekšlikums, kas ir vērsts pozitīvā virzienā. Mums ir jāiz, jārada kaut kas uh, uz nākotni vērsts saistībā ar Eiropas satiksmes nākotni. Paldies! Paldies, Alka Drāvīkungs! Paldies! Es necentīšos tagad pieminēt visus aspektus. Uh, bet vēlos vērsties pie visiem, pie referenta ar lūgumu sagatavot reālu kom, kompromisam gatavu tekstu, lai mēs visi parlamentā varētu runāt vienā balsī. Mums ir nepieciešama integrēta Eiropas satiksme, un tas ir ļoti cieši saistīts ar infrastruktūras pasākumu finansēšanu. No kurienes tad lai ņemam šo naudu, par to ir jāpadomā. Tāpat ir jāņem vērā uh, visu transporta līdzekļu un ceļu labāka saskaņošana. Ir jācenšas gūt balansu starp dažādiem satiksmes nesējiem, jāatrod iespējas, kur var gūt pēļņu, varbūt aviācijā, izmantojot jaunas tehnoloģiskas risinājumus. Nu, katram ir savas robežas, un mums vienmēr vajadzētu paturēt eh, mūsu redzes lokā arī tirgu. Ja mēs tirgu liberalizējam, tad jāņem vērā tas, lai tas nekļūtu par slogu sociāli nelabvēlīgam jomā, lai nerastos dažādi trūkumi. Šie visi aspekti ir ļoti sarežģīti, taču mēs nevarēsim no tiem izvairīties. protams, arī komisijai ir jāņem vērā visi šie aspekti. Šajā jomā mēs nedrīkstam panākt tādu kā bezceļu. Es domāju, ka pieprasījums pēc satiksmes nesējiem nākotnē tikai pieaugs, satiksme attīstīsies, un mums ir jāatrod risinājumi, mums ir jāpieņem pasākumi, kas racionalizētu arī ārējās izmaksas. runājot par slaveno mērķi, kā tālākiem um, attālumiem mums būtu jāīsteno tāds kā modeļa kuģis. Iespējams, ka tas nav pareizais risinājums. Nu, kad ir lielāka attāluma, tad ir uh, lielāka iespējamā pēļņa nekā tuvākiem attālumiem. Uh, Iespējams, ka šiem tuvākiem attālumiem, kā dzelzceļam, ir jāiz, jāizdomā kaut kādi daudz efektīvāki risinājumi. Un šie risinājumi un priekšlikumi mums ir ne tikai jāizsaka, bet mums ir arī attiecīgi jārīkojas, kaut kad jāķers klāt pie konkrētas darbības. Šeit mums ir ļoti plašs lokus labu argumentu, taču ir ļoti dažādas dalībvalsts ar dažādām interesēm, un ik viens cenšas deķīti pavilkt uz savu pusi, izteikt savus uh, argumentus. Viens klasisks piemērs ir valstu mobilitāte, un komisija ir iesniegusi jau savu darbības plānu. Notika mēģinājums pastiprināt, apmainīties ar pieredzi, un uz tā balstoties tad izstrādāt praktiskus risinājumus, taču, manuprāt, nekas liels netika panākts, un mums vēl ir diezgan plašs darba lauks. Tiešām novēlu daudz panākums referentu, un jums ir mūsu atbalsts. Vilbākons, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji, sākumā vēlos pateikt referentam ka viņš ir sagatavojis lielisku dokumentu, viņš tiešām ir pielicis pūliņus. Un runāt par Maisners kundzes teikto un kopīgi sagatavotos grozījumus, tad ir jāsaprot, tas, ka mēs vēlamies sagatavot lielu eiropeisku priekšlikumu šajā jomā, un mēs vēlamies arī iznīcināt visas robežas, kas pastāv starp dažādiem satiksmes nesējiem, ka mums ir jāpalielina izaugsmas iespējas un, protams, jāuzlabo teritoriālā kohēzija. Šeit vēl ir trūkumi Eiropā šajā jomā. Un, protams, mums ir arī jākļūst daudz konkurētspējīgākiem. šeit ir jāpalielina spiediens. Mēs esam spējuši pievērst uzmanību aktuālām satiksmes problēmām un pagātnē tika pieņemti daudzi lēmumi, kas bija pareizi, taču runa ir arī par pasažieru tiesībām, īpaši par invalīdu tiesībām. Ir bijuši ļoti labi priekšlikumi, inovatīvi priekšlikumi. Uh, un daļēji viņi kalpoja jaunu darba vietu radīšanai. Taču šeit vēl joprojām ir plašs darba lauks un ir jāpalielina spiediens. Mums jāņem vērā, ka cilvēku ar īpašām vajadzībām, ka viņiem ir tiesības uz līdzīgām iespējām, un mums ir jāstrādā šajā lauciņā. Vajadzētu pārdomāt arī to, kā mēs varēsim finansēt šos infrastruktūras plānus. Barozo pagājušā plenāra sēdē teica, ka mums ir jāpieķerās šiem jautājumiem dažādos līmeņos. Ir vietējās un reģionālās pašvaldības, kuras, kurām noteikti arī jāuzņemās atbildība. Ir jāņem, jāiesaista šīs visas struktūras lēmumu pieņemšanā un plānošanā. Un šī pārvaldība mums ir jāizteno dažādos līmeņos. Tam jābūt vienai no galvenajām sastāvdaļām šādā jaunā dokumentā, kas ir vērsts uz nākotni. Man ir vesela virkne grozījumu, Tas ir saistīts ar gan lieliem un nelieliem attālumiem un transportu. Un īpaši šo, šajā krīzes laikā mums ir jākoncentrējas uz konkrētiem priekšlikumiem, un jums ir jābūt arī ļoti elastīgiem. Tieši transporta jomā mums ir jāpievērš inovatīviem projektiem un visu laiku jāpatur prātā mūsu stratēģija Eiropa 2020. Mums jācenšas radīt vairāk ilgspējīgas, attīstība jārada vairāk jaunu darba vietu šajā transporta jomā. Īpaši runājot par atpūtas transportu, šeit arī trūkst konkrētu likuma normu. Tie, tās vienmēr tiek pieprasītas, taču darbs nav paveikts. Runājot par šo zilo jostu, par šiem autoceļiem uz jūras, uz ūdeņiem, šeit arī ir nepieciešamas likuma normas. Šeit ir ļoti liela nozīme strateģiski, ir nepieciešama jauna programma, kas radītu jaunus stimulus, un Eiropas kuģniecība ir jācenšas izvest no šīs krīzes, ir ļoti daudzas problēmas ar kompetencēm, un tas viss kaut kā taču ir jāatrisina. Arī runājot par emisijas jautājumu, pie tā taču kādreiz nopietni ir jāpieķeras. Tas pats attiecas arī uz labāku energo avotu izmantošanu. Tas viss ir jāņem mūsu priekšlikumā, un par to es arī runāju savos grozījumos. Uh, Runājot par pilsētu satiksmi un transportu. Piemēram, runājot par tramvajiem, iespējams, ka tie varētu spēlēt lielu lomu nākotnes pilsētās. ir jācenšas radīt stimulus transeiropas tīkliem, taču nedrīkstam pazaudēt, reali, pazaudēt realitātes sajūtu savos priekšlikumos. Protams, teritoriāla kohēzija arī nedrīkst tikt atstāt novārtā. Paldies! Bakkungs! Lielas paldies priekšsēdētāji, nevēlos atkārtot to visu, kas jau tika pateikts, taču pāris komentāri pirmkārt par sociālajiem pakalpojumiem, noteikumiem. Es domāju, ka Matjū ļoti korekti izcēla šos sociālos noteikumus, un, un es domāju, ka politiskās grupas tos neapšauba. Patiesībā transporta sektoram ir problēmas ar tēlu, un tas viss ietekmē apmācību un tālāk izglītību, kam ir ļoti būtiska joma. Mums trūkst profesionālu personāla transporta jomā, un to mēs varētu atrisināt ar labākiem sociāliem pakalpojumiem un apmācību. Un nākamais punkts, es domāju, ka ir ļoti būtisks punkts tieši pārobežu aspekti, ne tikai transporta jomā un ne tikai attiecībā uz kontroļu uzlabošanu un vienkāršošanu, Šeit ir arī jāvienkāršo likumi, un šeit tiešām ir plašs darba lauks. Vēl es uzskatu, ka energoefektivitāte ir būtiska. Mums ir jāsamazina energopatēriņš, tas ir nepieciešams, taču, manuprāt, esošais transports ir jārealizē daudz efektīvāk. Tas attiecas arī uz šiem tukšajiem transportiem, šie nesaprātīgie kabatāžas likumi un noteikumi, un kad mēs varam vienoties dzelzceļu satiksmē par daudziem tehniskiem jautājumiem. Arī drošība, manuprāt, ir ļoti svarīga. Tika jau uzsvērts tas, ka ir jāuzlabo atpūtas vietu stāvoklis šoferiem. Uh, kā jau teicu, tā nav darba apstākļu problēma, bet arī drošības problēma. Mēs bieži konstatējam to, ka kravas automašīnas savu atpūtas laiku panākt vienkārši, pavad vienkārši ceļa malā, un šeit ir daudz intensīvāk jāpiestrādā. Paldies! Paldies, Tikau kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu sveikt Grošu kungu. Viņš atbalsta mūsu atbalstu vispilnīgākajā mērā. Es ceru, ka kompromisa grozījumi arī būs izdevušies. Es gribētu sveikt arī komisiju ar šīs Baltās grāmatas izstrādi. Tas ir ļoti komplicēts dokuments, kurā ir ļoti daudz pasākumu. Manuprāt, uh, tas atspoguļo ļoti spēcīgas komisijas saistības attiecībā uz normatīviem aktiem un dažādiem pasākumiem, kurus komisija tuvākajā laikā pieņems. Es arī iesniedzu vairākus grozījumus un esmu uh, lūgusi noskaidrot un ņemt vērā to, ka arī jauno dalību valstu vajadzības transporta infrastruktūras izveidē ir jāņem vērā jaunajā daudzgadu finanšu schēmā. Tā, lai līdz 2025. gadam transporta infrastruktūra jaunajās dalību valstīs būtu pārvarējusi to plaisu, kas tās šobrīd šķir no infrastruktūras vecajās dalību valstīs. Bez tām grozījumos es pieprasu, lai laika posmā līdz 2025. gadam automašīnu, smagu automobīļu novietošanas vietas Eiropas transporta tīklos tiktu vairotas un pieaugt par 50%. Mēs visi zinām, ka 2010. gada šo te vietu skaits bija ļoti maz. Tāpat arī pieprasa papildus investīcijas dzelzceļa infrastruktūra, lai tā uzlabotos un lai tiktu izveidota ātrā dzelzceļa tīkls, kas savienotu visas Eiropas Savienības galvaspilsētas un lielās pilsētas. Tāpat grozījumos prasu turpināt programmu Najāda un prasa izveidot integrētu Eiropas Savienības politiku attiecībā uz iekšējiem ūdensceļiem. Tā ir politika, kurai jābūt līdzīgai kā integrētā jūrniecības politika. Upju transports ir ļoti svarīgs un ir nepieciešams arī to savienot ar citiem transporta veidiem uz sauszemes. Un, beidzot, es grozījumos prasu, lai tiktu izveidota un atbalstīta infrastruktūra elektrisko automobiļu lietošanai. Tāpat es prasīju, lai Eiropas parlaments no Eiropas komisijas saņemtu ik pēc pieciem gadiem pārskatu par to, kā tiek īstenoti komisijas solītie pasākumi, kas ir minēti šajā Baltijā grāmatā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi mums ik pēc pieciem gadiem saņemt pilnu informāciju, jo arī parlaments grib parādīt, ka tas rīkojas. Tumauskungs. Paldies, priekšsēkungs. Es eh, apsolu, ka runāšu tikai vienu minūti. Eh, pirmkārt, vēlos pateikties eh, referentam par viņa lielisko darbu. Man ir trīs aspekti, par kuriem runāšu. Esmu iesniedzis 30 grozījumus. Pirmkārt, Jūs sniedz, sniedz, sniedzat eh, informāciju par loģistikas sektoru, bet es domāju, ka ir daudz svarīgāk. Tas mm, ir, loģistikas sektors ir daudz svarīgāks. Eh, tas nav tikai viens no sektoriem, tas ir visvarīgākais sektors. Un ja tas labi nefunkcionēs, visa Eiropas ekonomika tiks ietekmēta eh, saistībā ar konkurētspēju. Un mums ir jāpadara mērķi elastīgāki, kuri ir iekļauti Baltijā grāmatā. Uh, lai uh, respektētu um, peļņas gūšanu loģistikas sektorā. Un otrkārt, viens no maniem grozījumiem, kurš manuprāt ir svarīgs, es domāju, ka ņemot vērā s, uh, ārējo izmaksu internalizāciju, mums vajadzētu īstenot uh, tad mums vajadzētu rīkoties pret, pret visiem transporta veidiem vienlīdzīgi. Man tas ir svarīgi. Un visbeidzot, es pievienojos visam, kas tika teikts par TNT. Es domāju, ka mums būtu jāpastiprina komisijas loma. Ir, ir jāpratojās pret dažu dalību valstu spiedienam. Piemēram, tam, ka Eiropas palīdzības projekti būtu, tiem būtu jābūt obligātiem dalībvalstīm. Un attiecībā uz dzelzceļa transportu ir jāapsver uh, ideja ieviest spēcīgas nacionālās regulēšanas iestādes. Arī uh, ir jālūdza uh, e, komisijai uh, izveidot e Eiropas regulēšanas iestādi. Un es domāju, ka mēs šādā veidā varam panākt daudz kompromisu. Paldies! Paldies, kundze, sakas kungs! Paldies, priekšstākungs! Arī es atbalstu, apsveicu šī darba augsto kvalitāti. Un tas ir ļoti konstruktīvs. Un ar eh, sadarbojosies, mēs panāksim labu uz rezultātiem vērstu dokumentu. Un šajā ziņā, ko teica gan Metju, gan Brandau kungs, tas tam ir vienlīdz liels nozīme. Eh, praktiski sasniedzami mērķi un pieeja. Eh, tam vajadzētu būt par mūsu darbu pamatakmeni. līdz šī teksta galējai izstrādē. Es vēlos teikt, tā kā es minēju šo te pratisko un realistisko pieeju, ir jāaptur prātā, ka reģionālajie noteikumi un regula regulēšana No tā būtu jāizvairās, eh, jo transportas sektors ir eh, globāls tīkls, un tajā daudzus aspektus jau uh, regulē starptautiskas konvencijas. Tas ir jāpatur prātā, runājot un veidojot ziņojumus. Vēlos runāt par diviem aspektiem. Attiecībā uz uh, oglekļa izmešu uh, samazināšanu ir uh, zināms, ka uh, NMO turpina uh, samazināt uh, emisijas. Viņi pie tā strādā. Un EDI uh, pieņemšana ir laba tendence, un, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no tiem reģionāliem pasākumiem, kuri gal galā uh, būs uh, pretproduktīvi. Otra lieta attiecas uz uh, apmācību harmonizāciju līdz 2012. gadam. Un šajā ziņā es gribētu teikt, ka es uzskatu, ka e, jebkurš jauns Eiropas Savienības tiesību akts šajā konkrētajā e, jomā, tam būtu jāņem vērā jau pastāvošās prasības, kā IMO standarti e, apmācībai un certifikācijai kā arī CTS uh, konvenciju un nevajadzētu uh, ieviest papildus reģionālos uh, pasākums. Esmu droši, ka mēs uh, panāksim ļoti uh, labu kompromisu par daudziem punktiem un arī par šiem diviem, ko, par kuriem mēs runājam. Paldies, priekšsēkungs! Es tad, ar necerību gaidu, ka, ka varēšu strādāt ar meķu un kolēģiem un panāksim labu rezultātu. Paldies! Tā ir Kiriskungs! Paldies, priekšsēkungs! Es vēlos uh, apsveikt priekšstādātāju par veikto darbu, jo sevišķi par dokumentu, kurš, ar kur esam iepazīstināti. Nav daudz jautājumu, par kuriem runāt. Un tad, tad tas bija tāds kā Ziemassvētku kartīt. Es, uh, zin, es ticu Ziemassvētku vecītim. Un man ir vesels uh, saraksts uh, tad, ar lūgumiem, ko viņam izteikt. Tomēr es eh, saprotu, ka eh, vienotas transporta zonas izveida vienotajā tirgū ir ļoti svarīga. Bet es domāju, ka ir svarīgi eh, transporta politikā ņemt vērā dažādus reģionus un dažādus aspektus. Jo sevišķi jautājums, kas saistās ar cilvēkiem, kuri dzīvo šajos reģionos, es domāju par perifēriālajiem reģioniem, par ostām Ostas, protams, ir ļoti svarīgas, bet uh, Eiropā ir ļoti svarīgi. Svarīgs ir iekšējais tirgus. Bez uh, lidostām uh, šajos ar, tālajos reģionos nav iespējams izveidot vienē, kopī, vienoto tirgu. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, kā referents ir iekļāvis šos te jautājumus ziņojumam. Mums ir nepieciešama atbilstoša vide jūrniecības sektorā šiem tā, e, jūr, šiem tā jūras šosejām ir svarīgi izveidot e, loģistikas platformas starptautiskajai satiksmai un otrkārt e, programmas tādas kā Marko Polo, jo, jo sevišķi Marko Polo, šis, protams, ir jāizteno. Un ir svarīgi arī aplūkot jūrniecības pakalpojumus un struktūras. Un ir skaidrs, ka trūksta atsauce uz šiem ārējiem, perifērajiem reģioniem. Un tas tiešām uh, ietekmē mūsu tiesības šajā baltajā grāmatā. Nevajadzētu uh, tad par zemu uh, novērtēt šos perifēros reģionus, kur ir ļoti svarīgi Eiropai. Paldies! Paldies, priekšsēkungs! Es arī vēlos pateikties referentam par viņa milzīgo darbu. Uh, Es domāju, ka ar visiem šiem te, um, grozījumiem joprojām ir daudz darba priekšā. Es pats arī esmu iesniedzis vairākus grozījumus, uh, par kuriem es uh, runāšu. Pirmkārt, es vēlos norādīt uz to, ka, manuprāt, komisijas uh, priekšlikums, lai uh, tad, tad, tad, internalizētu visas ārējās izmaksas attiecībā uz transportu, es vēlos uzsvērt, ka ir jāizvērās no dubultās nodokļu uzlikšanas, jo transporta sektors ir ļoti konkrētspējīgs un ļoti svarīgs mūsu ekonomikai. Uh, Un tāpēc vēlos uzsvērt to, ka visa e, vis šī nodokļu schēma, tā nevar tikt īstenota uh, uh, tām ministriem, kuras jau ir zem ETS schēmas. Jūs sevišķi attiecībā uz ostām. Mēs tad cenšamies piesaistīt jaunus uzņēmumus un cenšamies garantēt, lai transports uh, iekšēnē būtu pēc iespējas plašāks. Un tāpēc es tiešām vēlos, lai šis princips tiktu ņemts vērā. Un nu, otra lieta, par kuru vēlos runāt, ir tas, ka referents ierosina savā ziņojumā to, ka būtu e, jāpaukstina šīs multimodālās pl platformas, bet būtu e, jākontrējās uz, uz šo platformu e, efektivitāti, nevis uz šo platformu skaitu. Un pēdējā lieta, kur, kurai vēlos pieskarties, un es arī izvirsīju grozījumu par referenta priekšlikumu tātad, e, e, iz, iztērē 10% TNT finansējumu pārvadāšanas projektiem. Es domāju, ka tas varētu būt, e, šis procents varētu būt augstāks. Un projekti, kuri tiek finansēti šajā schēmā, tur vajadzētu iekļaut arī jūras ostas, iešējās jostas un arī dažādās multimodālās uh, platformas. Tad tas viss būtu plašāks, nevis tikai viens aspekts. Un uh, es ceru, ka varēšu tad, tad sadarboties un mēs varēsim nonākt pie kopīgas vienošanās. Paldies! Jēgeres kundze komisijas vārdā. Paldies, priekšnēkungs! Vēlos pateikties referentam par viņa eh, darba kvalitāti un apsveikt visus komitejas locekļus par šiem te 230 eh, grozījumiem. Daudzi no grozījumiem uh, mēs esam uh, rūpīgi izpētījuši, un tie liecina par to, ka ir liela interese un dažādas idejas par, š, par šo jautājumu. Un komisija uzskata, ka Groša kunga ziņo, ziņojums atbalsta kopīgo um, eh, mm, šitā, Baltās grāmatas vīziju un mērķus, kā arī uh, tur ir apvienoti dažādi mērķi saistībā ar transporta politiku. Tomēr man ir vairāk vairāki aspekti, ar kuriem vēlos eh, dalīties ar jums. Eh, atvainojos, eh, ja kādreiz atkārtošos. Iekšējā tirgus pabeigšana ir ļoti svarīga, un tam būs sekas uz tālāko tirgus atvēršanu, un tāpēc mēs vēlētos, lai tiktu iekļauta atsauce uz jau izsludināto dzelzceļa pakotni līdz desmitajam gadam, kur ir tad, nošķīrums starp infrastruktūras darbiniekiem un operatoriem. Eh, mēs eh, zinām, kā ir minā, minēta Blue Belt, eh, bet šai svarīgajai iniciatīvai vajadzētu būt lielāka uzmanība tekstā. Un es vēlos jūs arī informēt par to, ka komisija plāno izvirzīt pasākums attiecībā uz, krā, uz kravu. Un es domāju, ka šie noteikumi par braukšanu un atpūtas laikiem tie nav jāpārskata, bet ir, tie ir vairāk, tie ir labāk jāizteno. Un mums ir jāuzsver arī tas, ka eh, komisija ir noteikusi Baltajā grāmatā vairākus mērķus. Lielākoties 2013. Eh, un 2015. gadam ir noteikti arī citi mērķi 2020. gadam, ņemot vērā eh, klimata un enerģētikas pakotni. Un rezultāt, tas ir rezultāts mm, ietekmes novērtējumam. Jebkāda atsauce jūsu uh, ziņojumā uz šiem mērķiem ir ļoti atbalstāma. Tomēr man ir jāuzsver tas, eh, kā citu mērķu uzstādīšana var radīt uh, nekonsekvenci vai arī noteikti mērķus, kuri ir pārāk optimistiski un kurus uh, ir grūti sasniegt. Es teiktu, ka 2020. gads ir tikai pēc deviņiem gadiem, un tas ir ļoti īs laiks transporta politikas jomā. Un līdz ar to šāds mērķis būtu grūti sasniegt attiecībā uz TNT. Eh, Kā jūs zināt, eh, komisija 19. oktobrī pies, eh, pieņēma TNT vadlīnijas projektu izvēlē. Es ļoti uzmanīgi klausījos jūs teiktajā šodien, un kopumā mēs to visu atbalstām, bet mēs ļoti atbalstītu vairāk atbal atbalstu elementiem, kas var radīt jaunu pieeju tad, lai darbs koncentrētos pie, um, pie lielākām problēmām un lai tiktu radīta lielāka pievienotā vērtība, um, lose it or use it princips, koridoru projektu un tā tālāk. Nevis, um, tad, tad, lai, lai tiktu radīts lielākas problēmas. Daži eh, grozījumi uzsver eh, tehnoloģiju un inovāciju lomu mērķu sasniegšanā. Uh, Kopā ar uh, ārējo izmaksu internalizāciju un tas viss uh, ir ļoti svarīgi. Un tam uh, jūsu ziņojumā ir svarīga loma. Un attiecībā uz tad Baltijā grāmatā ir scenārijs Eh, par um, dažādām um, distancēm 300 km, tad, tad, par kur ir jāpārvadā um, krava iekšzemes um, ceļos, tas nav obligāts mērķis. Bet uh, komi, tas var tikt uzskatīts par komisijas uh, mēģinājumu, lai šis uh, parlaments uh, sasniegtu savus mērķus. Un tur jābūt konkrētai atsaucēji uz zināmiem etaloniem. Un beigās vēlos eh, paust komisijas eh, eh, gandarījumu par visiem šiem 230 grozījumiem. Man nav manu kolēģu atbalsta šeit, bet man ir jācitē. Tas ir 84, 110, 121 un 205. Mēs eh, ceram sagaidīt jūsu ziņojumu un vienmēr būsim jūsu rīcībā attiecībā uz visiem grozījumiem un visām jūsu iniciatīvām. Paldies! Paldies! Graškungs. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem kolēģiem par izteikto viedokli, un es domāju, ka jūs sapratīsiet, ka nevarēšu atbildēt pilnīgi visiem, bet pierakstīju pilnīgi visus. Nu, iespējams, ka ik viens var atteikties no kaut kā, un mēs cerams atradīsim labu kompromisu, ko vēlamies izteikt gan skaitļos, gan laikos. Uh, un mums jābūt arī reāliem. Ja skaidri ir nereāli, tad mums nebūs spiediena. Nu, Gezīna, tu jau teici, ka mēs noteikti kaut ko atradīsim. Varu nomierināt arī komisiju. Lielākoties piekrīt komisijas noteiktajiem mērķiem. Iespējams, tas saistīts ar vecumu runājot par to, ka koncentrēsimies uz to, kas notiks turpmākajos desmit gados. Nu, protams, arī par to, kas notiks pēc tam. Taču varbūt tas saistīts ar pašreizējo realitāti, kāda pie manas mājās valda. Liels paldies, un esmu pārliecināts, ka panāksim labus kompromisus un samazinot projektu skaitu, uzlabosim kvalitāti. Paldies! Laika grafiks ir sekojošs. 22. novembrī balsosim komitejā, plenārsēdē šī gada decembrī. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Noteikumi par nodokļu uzlikšanu elektroproduktiem un energoproduktiem. Vilsas kundzes atzinums. Lūdzu, dod vārdu Vilsas kundzei. Cienamie kolēģi, dāmas un kungi, principā atbalstu komisijas priekšlikumu un tas rada iespējami vienlīdzīgu attieksmi pret visiem energoavotiem ar tehniski neitrālu piekļuvi, vienlaiks tiek radīti stimuli izmantot eh, emisijas mazāk izraisošus eh, energo līdzekļus un direktīvas priekšlikums veicinātu trīs svarīgus nodokļu veicināšanas punktus - samazināt CO2, ietaupīt enerģiju un nomaiņu uz energoefektīvākam degvielām, lai veicinātu šo ekoloģiskāku degvielu izmantošanu. Diemžēl paliek aizliegums aplikt ar nodokļiem jūras un avio transportu saskaņā ar komisijas priekšlikumu, taču nav nekāda pamatojuma tam. Liels vairākums dalībvalstu un komisija 2003. gadā pieņemot pašreizējo energo nodokļu direktīvu vienojās šo aizliegumu atcelt pēc iespējas ātrākā laika punktā. Un šo CO2 emisiju vājā iesaiste Eiropas emisiju tirniecības schēmā kopš 2012. gada nav attaisnojums un pamatojums. Sav, mūsu priekšlikumā iesaku dalībvalstīm atcelt šo aizliegumu un piesni, piešķirt viņām tiesības pieņemt lēmumu, vai vēlas uzlikt nodokļus vai nē. Šis risinājums uh, atbilstu subsidaritātes principām daudz lielākā mērā nekā pašreizējais aizliegums. Piemēram, ja tiktu noteikts nodoklis eh, lidojuma biļetēm, dažās dalību valstīs ir redzama gatavība atrisināt šo nodokļu jautājumu gaisa satiksmi, un tādējādi arī tiktu palielināta nodokļu bāze. Uh, vienlaikus dalībvalsts šo risinājumu varētu saskaņot uh, savas nodokļu sistēmas, lai izvairītos no konkurences skropļošanas. Vēlos pateikt to, ka Čikāgas konvencija neaizliedz ap, aplikt ar nodokļiem lidmašīnu degvielu, bet aizliedz aplikt ar nodokļiem to degvielu, kas jau atrodas lidmašīnā un vienlaikus Eiropas Savienība saskaņā ar Startautisko kuģniecības organizāciju cenšas panākt arī izmaksu internalizāciju kuģniecības jomā. Un ja vienlaikus ilgtspējīgi notiek vienlīdzīgi noteikums starp dažādiem satiks nesējumiem, tad mums ir jāspēr pirmais solis, un solis, kas šeit tiek izteikts, ieteikts nav uh, milzīgs panākums, bet vismaz ir pirmais solis, lai īstenot ilgspējīgu satiksmes sistēmu. Vēlos apsveikt komisijas priekšlikumu paredzētu, paredzēt atbrīvojumu kuģiem, kas izmanto elektroenerģiju ostās. Un galvenais ir, ka šis regulējums attiec ne tikai uz jūras, bet arī iekšēmis ūdens ceļiem. Tas mums ir jā, jāizlabo šajā atzinumā. Es, protams, ar nepacietību gaidu diskusiju un vēlos atgādināt arī rītdienas ēnu referentu sēdi no 10.30 līdz 11.30, kur varēsim par to vēl diskutēt. Kančā. Paldies, Kančēn kungs, lūdzu. Sí, presidente, grazie. E... Paldies. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, man ir jāsaka, ka esmu nedaudz apmuls saistībā ar šo priekšlikumu, un iespējams, ka nākamajās dienās varēšu par to parunāt ar referenti. Es pilnībā nepiekrītu šim komisijas priekšlikumam. Manuprāt, šis direktīvas priekšlikuma mērķis bija panākt līdzsvaru tirgū Un ja nu mēs tagad ņemam vērā to, ka šeit tiek nepamatoti pa, paredzēts nepamatoti liels nodokļu palielinājums autotransportam, tas nozīmētu, ka būtu apmēram 400% liels, uh, pieaug, 400 liels pieaugums uh, saistībā ar degvielas nodokļiem. Tas nozīmē, ka līdz 2023. gadam šī sistēma vēl turpinātu pastāvēt. Un runāt par gāzi, eļu. Iespējams, ka tā ir vidēji daudz draudzīgāka saistībā ar emisijām, taču, manuprāt, ir nepareiz doties šajā virzienā, un mums vajadzētu pielikt lielākus pūliņus, novērtējot šīs iespējas. Tad runājot par dīzeļdegvielu kravu transportam, ka mēs uzstādām šādas prasības, manuprāt, tas ir diezgan problemātiski. Runājot par eiro viņģeti, mēs atbalstītu eiro seši tā vietā, mums, Eiropiešiem, ir jāņem vērā tas, ka tas radīs sekas rūpniecības politikā. Īpaši runājot par dīzeļdegvielas izmantošanu un dīzeļu tehnoloģiju izmantošanu, mēs esam vadošie šajā jomā, un šeit mums ir potenciāls izaugsmas iespējas un iespējas piedāvāt kaut ko attīstības uh, valstīm un to tirgiem. Uh, Manuprāt, šīs priekšlikums novedīs pie tādu degvielu izmantošanas ar mm, sekām, kuras mēs nemaz nevēlamies. Un, protams, ir jautājums, kā mēs nākotnē vēlamies sevi apgādāt ar pietiekamu daudzumu energonesēju, un tas jautājums mums ir jāuzdod, un es nedomāju, ka šis viss iet pareizajā līdzi, eh, virsienā. Um, ben, uh, eh, Debahis kungs, paldies priekšsēdētāji, es esmu ēnu referents ne tikai transporta komitejā, bet arī ekonu komitejā, nodarbojos abās komitejās ar šo direktīvu. Par šo atzinumu runājot, tajā es gribētu vērst uzmanību uz transporta aspektiem. Domāju, ka komisijas mērķis ir labs - nodrošināt ilgspējīgu transportu ilgtermiņā un ieviest augstākus nodokļus tām degvielam, kas ir vairāk piesārņojošas. Tāpat arī mēģināt labāk harmonizēt lietas Eiropas līmenī tā, lai mums nebūtu vairs tik ļoti daudz dažādu pārvietošanās režīmu dalību valstīs. Būtiski ir atzīmēt arī to, ka ar šo priekšlikumu, kurā galvenajiem principiem es piekrītu, mērķis ir mainīt lietotāju uzvedību. Netik daudz vairāk nodokļus iekasēt. Un tādēļ mums ir jānodrošina tas, lai mēs, lai Eiropa būtu šeit vadītājs. Es piekrītu Eiropas komisijai, komisijai galvenajos, lī, galvenajās līmijās. Tad šajā priekšlikumā ir daudz izņēmumu. Ja vēlamies taisnīgus un vienādus spēles noteikumus, tad ir būtiski izvairīties no šādiem te pārliecīgiem izņēmumiem. Ilgtermiņā, es domāju, pret visiem degvielu veidiem ir jāizturas vienādi. Un vēl man ir neliels komentārs attiecībā uz biodegvielu. Domāju, ka Eiropas komisijai ir jāskatās, kā biodegviela, kas šobrīd ir kā izņēmums, attīstīsies nākotnē, tās lietojums attīstīsies nākotnē. Bez tam uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai komisija būtu tehnoloģiski neitrāla, jo dažādām tehnoloģijām ir jāattīstās. Un otrkārt ir ļoti svarīgi, uh, būt novatoriskiem. Mūsu eh, nodokļu politikai līdz ar to ir jābūt tehnoloģiski neitrālai. Es gribu pateikties referentei par šo eh, projektu. Es noteikti iesniegšu grozījumus, un mums būs debats, kas palīdzēs izveidot vēl labā priekšlikumu. Krāmerkungs. Nu šeit taču mēs redzam, cik nopietnu mēs, komisija un padome, ņemam vērā klimata mērķus. Mēs zinām, ka stratosfērā emisijas ir trīsreiz, četreiz eh, bīstamākas nekā uz Zemes, un katru gadu Eiropas nodokļu maksātājs atbalsta avio satiksmi ar 30 miljardiem eiro. 30 miljardi eiro katru gadu. Nu, iedomājieties, ka šie 30 miljardi eiro katru gadu tiktu investēti dzelzceļā, un tad tikā kundze uh, Kā jūs to iepriekš teicāt, tad mums būtu visas Eiropas galvaspilsētas ar lieliskiem savienojumiem, un tādējādi mēs būtu īstenojuši arī pārobežu sektoru. Taču to mēs nedaram. To naudiņu, kas mums ir, mēs izdodam nepareizajā virzienā. Ja mēs runājam par 400% lielu nodokļu pieaugumu, tad tas nozīmē, ka nodokļu maksātājs katru gadu par 400% subsidē šo nozari. Un, kad, un nepareizajā virzienā. Kad es runāju par jūras transportu, šeit tiek sadedzināta naftas produkti. Un patiesībā šos produktus vajadzētu sadedzināt īpašā sadedzināšanas iekārtās vai attiecīgas uzglabāt, bet to mēs sadedzinām uz jūras, un tas viss nāk atpakaļ. Un šeit netiek īstenoti gaisa filtri, tā mēs rīkojamies, un tādējādi vēl to atbalsta nodokļu maksātājs ar kādām tiesībām. Vienlaiks mēs brīnamies par to, kādas muļķības tiek transportētas, krabīši no skandināviešu tiek transportēti uz Eiropu, tur lēti iztīrīt un tad at transportēt atpakaļ uz Kopenhāgenu vai Stokholmu, kur restorānos to servē. Nu, to mēs visu daram ar mūsu nodokļu naudu. Vai tad tas ir tā vērts? Mēs to visu finansējam un vide, un mēs par to maksājam. Mēs taču esam traki. Un ja komisija šajā punktā nepasaka stop, tas ir jāmaina, nu tad viņi nesaprot, kas notiek. Mēs nevaram tā rīkoties, ja mēs raugamies uz vidē draudzīgo dzelzceļu tad Eiropā jābūt likumam par katru lokomotīvu, par katru kravu vai pasažieru transportēšanu ir jā iekasē nodoklis, kas ir attiecīgi piemērots tāpat arī uz autoceļiem un tā tālāk. Un pašreiz tas attiec tikai uz transporta līdzekļiem no 12 tonnu uh, celtspējus. Un tad, ja tas tā nekas nemainīsies, tad mēs varam noteikt, da jebkādus mērķus nākotnē, kādas būs emisijas, taču mēs nekad to nepanāksim. Vienīgā svira, kas ir komisija un subsidaritātes princips, man ir ļoti būtiski šī svira, šis spēks ir finansējums, un ja mēs pie tā nepieķersimies, tad nekas nemainīsies. Un runāt par kerosīnu aplikšanu ar nodokļiem, tas jau netiek izslēgts. Mēs jau negribam uh, aplikt ar nodokļiem to degvielu, kas ir lidmašīnā, bet ik vienai lidmašīnai ir jāmaksā nodokļi. Ik viens cilvēks taču maksā nodokļus, un neviens tak neprasa, kur viņš dodās, vai viņš ir nomaksājis vai nē. Un šeit tiešām parādās tas, vai komisija, padoma un parlaments ir sapratuši par ko ir runa, vai arī mēs vienkārši sakam, jā, subsidēsim visu, un Eiropas nodokļu maksātājiem visu laiku ir jāfinansē viss un vēl nepareizā virzienā. Nu, tad nevaram sūdzēties, taču mūsu pēcteči mums kādreiz pārmetīs par to, jo viņiem par to būs jāmaksā. Digrandes. Degrandes kungs, lūdzu. Sī, sí, gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es kā ēnu referents gribētu teikt, ka mums galīgi nepatīk šī direktīva. Un man personiski īpaši viņa nepatīk. Izteikšos ļoti īsi. Mēģināšu vērst galveno uzmanību tieši uz tiem aspektiem, kas man patīk vismazāk. Pārējās lietas, es ceru, tiks uzlabotas, un par tām tagad nerunāsim. Ultraperiferijas reģionu izk izņemšana no nodokļu aplikšanas projektiem. Manuprāt, tas ir nepareizi, tas nav taisnīgi, ir jāskatās citā kontekstā uz energo jautājumiem. Tas ir neproporcionāli, tas e, ļoti daudz maksās transporta lietotājiem. Galīgās izmaksas uh, tiks ietekmēts par 60% degvielai. Es domāju, ka ja mēs domājam par šādiem pasākumiem, gaisa, ceļu transportam, bet nerunājam par gaisa satiksmi, dzelzceļu satiksmi, jūras satiksmi, tad tas ir nepareizi. Mums jāskatās ir uz juridisko pamatu, un šeit es atbalstu Eiropas komisiju. Nodokļu harmonizāciju var izsvērt tikai tad, ja tā būs nepieciešama, lai garantētu iekšējā tirgus labu funkcionēšanu un lai izvairītos no tirgus kropļošanas. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam iedibināt godīgu konkurenci starp dažādiem transporta veidiem. Manuprāt, tas, ko mēs šeit redzam, uh, ultraperifērijas reģioni tiek nostādīti daudz neizdevīgākā situācijā nekā citi reģioni. Tālāk pār lidmašīnu degvielas aplikšanu ar nodokļiem komisijas priekšlikums ir konsekvents ar dažādiem ilgtspējas priekšlikumiem. To es pieņemu. Taču ir svarīgi, uh, pateikt, ka mēs esam pret šiem kritērijiem. Kritērija ir nepareizi, pilnīgi nepareizi. Priekšsēdētāji gribētu vēlreiz norādīt, ka šis priekšlikums šobrīd ir iesprūdis padomē. Polijas prezidentūra un tāpat arī apvienotā karaliste ir pret šo priekšlikumu. Un visbeidzot, komisijas ietekmes novērtējums pamatojas uz energo piegādātāju kompensāciju izmaksu, eh, apdraudot sociālās izmaksas. Runa ir par nodokļu samazināšanu jomā, kas nav Eiropas Savienības kompetencē, bet dalībvalstu kompetencē. Domāju, ka mums ļoti skaļi un skaidri jāpasaka, ka šī met komisijas ietekmes novērtējuma metodika ir galīgi nepareiza Paldies, Ailes Sanders kundze, lūdzu. Gracias. Sí, eh, yo también. Paldies, priekšsēdētā. Arī es gribētu norādīt, ka mums šeit, protams, transporta komitejā ir jāizsakās par jomu, kurā Eiropas komitejai ir skaidri mērķi. Komisija mēģina apkarot klimata pārmaiņas. Tad, ja runājam par emisiju samazināšanu, tad tiešām neticami, ka komisija neņem vērā gaisa eh, satiksmi un lidmašīnu degvielu, kas iespējams ir vispiesārņojošākā degviela. Komisija dod prioritāti citiem degvielu veidiem. Bieži vien degvielu veidi ir ļoti piesārņojoši. Gribētu atzīmēt tomēr, ka daži no komisijas priekšlikuma, priekšlikumiem ir atbalstāmi, taču loģistiskās izmaksas būs daudz lielākas nekā sociālās izmaksas, un tādējādi vēl vairāk tiks uzlikts sloks. It īpaši, ja mēs skatāmies uz distanču vai attālumu izmaksām tas nostāda nelabvēlīgā situācijā tās valsts, kas atrodas Eiropas, ā, pie Eiropas ārējām robežām. Mums ir jāparūpējas par to, lai ultraperiferijas reģioni neciestu pārmērīgi. Runājot par tīkliem un dažiem paziņojumiem, kas šeit izskanēja komitejas deputātu vārdiem, es domāju, ka ļoti daudz, kas vēl būtu darāms šeit, ir tīpaši Spānijā, bet tagad atgriezīšos pēc, pie atzinuma. Uzklausīju kolēģu idejas, domāju, ka mums ir nepieciešams vairāk transporta nodrošināt pa dzelzceļu, taču šis priekšlikums te nenodrošinās. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai mūsu atzinums neietekmētu nelabvēlīgi to sarežģīto situāciju, kādā jau tagad atrodas dažas dalību valstis. Nu, piemēram, ja runājam par nodokļiem. Spānijā ir nodokļi hibrīda automašīnu. Taksometri ir bieži vien hibrīda automašīnas. Un mēs neredzam ka tiem būtu dota priekšroka salīdzinot ar dīzeļa automašīnām. Es iesniegšu dažus grozījumus par šo tēmu. Esmu redzējusi jau dažus referentes atzinumus. Tur runa ir par dažādiem sektoriem, kas ir saistīti ar šo te nodokļu paaugstinājumu, kā piemēram ar hobijiem un ar amatnieku darbu, kas varētu ciest no šiem te grozījumiem. Jūras sektorā jau tagad ir izmaiņas starptautiskā plāksne, plāksnē. Kopumā es atbalstu šī priekšlikuma galvenās līnijas, taču uzskatu, ka mums komitejā būtu svarīgi saprast, ka dažas no lietām šajā atzinumā nav labākie priekšlikumi sektoram. Paldies! Nākamais runātājs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas vārdā gribētu paskaidrot, kāds ir priekšlikuma mērķis. Mērķis ir atbalstīt Eiropas klimata un energopolitiku, ieviešot patreizējo nodokļu sistēmu ka, ar šo te a, priekšlikumu. Gribētu pateikties a, referentei par a, pozitīvu atsauksmi par komisijas priekšlikumu. Otrakārt gribētu atbildēt uz jautājumu, ko viņa uzdeva par elektroenerģijas pieslēgumiem kuģiem, kas noenkrot ostā. Mēs vēlamies atvieglojumus piedāvāt gan jūras transportam, gan upju transportam. Vēl gribētu komentēt dažus jautājumus, kas šeit izskanēja no dažu deputātu mūtas, proti, ka priekšlikumā nav runa par jūras un lidmašīnu degvielām. Priekšlikums attiecas uz patreizējo likumdošanas ietvaru, un tajā ir izņēmumi tātad jūras transportam un gaisa transportam. Mēs domājam, ka patreizējais brīdis nav piemērots priekšlikumu izstrādē, kurš paredzētu pilnu degvielu aplikšanu ar nodokli. Un arī nav īstais brīdis teikt dalību valstīm, ka tās var ieviest šādus nodokļus vienpusējā veidā. Pirms kādu laiku ir veikta analīze, kas parāda, ka vienpusēja rīcība no dalību valstu puses vai no Eiropas Savienības puses nenestu būtisks uzlabojums emisiju samazināšanā. Gluži otrādi, tas negatīvi ietekmētu Eiropas pārvadātājs, tie nonāktu ne, sliktā stāvoklī salīdzinot ar konkurentiem no citām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama turpmākā situācijas analīze, pirms mēs varam šādu veidu degvielu aplikt ar jauniem nodokļiem. Eiropas komisija regulāri jūs informēs par šiem jautājumiem, tad, kad tiks ieviesta nodokļu, ieviests nodokļu ietvars. Mums jāņem vērā arī starptautiskais konteksts. Domāju, ka šīs jautājums par uh, atsevišķiem degvielu veidiem ir jārisina visā pasaulē. Punktā par starptautisko valūtu fondu un Pasaules banku mēs pieskaramies šim jautājumam. Situācijas izmaiņas prasītu arī atkārtots debats par Čikāgas konvenciju, par lidmašīnu degvielu, tāpat arī papildus debates starptautiskajā jūras lieta aģentūrā. Mēs uzskatām, ka šobrīd vēl situācija nav nobriedusi, lai grozītu šos sektorus. Un vēl komentēšu dažus no citiem izteiktiem komentāriem. Kancijan kungs, manuprāt, bija tas, kurš izteica novērojumu, ka būšot milzīgs pieaugums līdz 2018. gadam automašīnu nodavās. Priekšlikums stāsies spēkā tikai 2023. gadā, kad dalību valstīm būs pienākums aplikt ar nodokļiem ar vienādu nodokli visas degvielas, proti tā, tas būs CO2 nodoklis un e, enerģijas satura nodoklis. Līdz 2023. gadam ir gandrīz 12 gadi, kad dalībvalsts varēs pielāgot savas sistēmas. Un pēdējais elements. Es nedomāju, ka es varu komentēt visu šeit izskanējušos komentārus, bet tikai pēdējo. Divi deputāti runāja par ultraperiferālajiem reģioniem, par vistālākiem reģioniem, kurus šīs izmaiņas skars vissmagāk. Gribētu teikt, ka Ar šo priekšlikumu dalību valstīm tiek piedāvāts joprojām ļoti daudz elastības, nosakot kopīgos nodokļu līmeņus. Dalību valsts šo elastību var ņemt vērā noteikti. Paldies! Vilsas kundze, vai ir vēl kas, ko gribat piebilst? Jā, dankas. Lielas paldies! Vēlos pateikties ēnu referentai un komisijai par skaidrojumiem. Domāju, ka visas parlamenta komitejas strādā, ka tām vajadzētu strādāt pie Eiropas Savienības klimata mērķa sasniegšanas un ka pieņemot mūsu likumus ir jānodrošina tas, ka šie mērķi tiek sasniegti. Nu, nevar būt tā, ka gaisa satiksme uh, tiek atbalstīti ar 30 miljardiem eiro nodokļu maksājumu, un Hamburgā TUI kompānija ar saviem kruīza kuģiem piestāja pašā pilsētas centrā un sadedzina tur naftas produktus. Es nāku no tehniskās vides jomas un es zinu, kādi noteikumi ir atkrituma sadedzināšanas iekārtām un ka tādas ir, tur Kramer kungam ir taisnība. Uh, dabas aizsardzības organizācija Vācijā permanenti demonstrē pret šiem kruīza kuģiem, jo tad, kad viņi pietaubojas Hamburgas ostā, tādējādi apdraud ne tikai vidi, bet arī šo cilvēku veselību, tie, kas dzīvo šajā pilsētā, un ostas parasti atrodas pilsētas vidū, un raugoties no attiecīgā vēja virziena, var ļoti labi izsekot, kāda veida gaisa piesārņojums no šīs naftas produktu sardzināšanas procesa tiek novadīts tālāk dzīvojamos rajonos. Es atbalstu satiksmes pārlikšanu no kuģiem uz dzelzceļu, bet tad ir jānosaka konkrēti nodokļu politikas likumi. Mēs jau nerunājam par to, ka uh, mēs ar nodokļu jautājumu atrisināsim pilnīgi visu problēmu. Es domāju, ka mums daļai arī izdevies panākt Eiropā, izmantojot jaunu sistēmu, piemēram, ETS, kuru es un mana partija neuzskata par īpaši veiksmīgu, taču ar šo sistēma ir izdevies panākt to, ka pastāv pasaules emisiju tirsniecības sistēma, kas cerams kaut kādi arī ietekmē esošo situāciju. Un es domāju, ka Eiropas līmenī ir iespējams īstenot mehānismus, kas aizsargā klimatu un vidi. Un šādā garā mums ir jāturpina diskutēt par šo komisijas priešlikumu un atzinums no, tra un atzinumu no transporta komitejas. Un tas arī viss šobrīd. Paldies! Paldies! Es domāju, ka vēl būtu pārāk svinēt to, ka visā pasaulē ir ieviest emisiju tirdzniecības schēma. Pirms tam man šķiet mums būs jāiet garš, garš ceļš. Laiks mums rādīs, kā to varēsim izdarīt. Grozījums var iesniegt līdz 21. oktobrim, pulksten 12. dienā. Balsojums mūsu komitejā notiks 22. novembrī. Ekon komitejā, kas ir atbildīga, balsojums notiks 24. janvārī. Paldies, kolēģi! Vai jums ir kādi citi jautājumi, ko gribat pieteikt? Ja nē, tad gribētu pateikt, kad notiks nākamā sēde. Ceturtdien, 10. novembrī, pulksten 9. no rīta, un pēc tam ceturtdien, 21. novembrī, pulksten 3. pēcpusdienā būs sēde. Līdz ar to šīs dienas sēde ir beigusies. Paldies par darbu un paldies par uzmanību visiem! Thank you.